Okay, kolēģi. Godātie kolēģi, labrīt visiem! Es eh, vēlētos sākt mūsu šās piec, priekšpusdienas sēdi. Septītais darba kārtības punkts ir priekšsēdētāji paziņojumi, tā kā tādi nav ienākušies, tad mēs pārējām uzreiz pie elektroniskās balsošanas. Pirmais balsojums ir regulas izmaiņu priekšlikums, regula, ar kur tiks izmainīts 442, kā sasniegt mērķus 20. gadam par CO2 emisiju samazināšanu vieglajiem kravas automobīļiem. Mēs visp... Tātad nē, vispirms mēs balsosim par vieglajiem automobīļiem un pēc tam par kravas automobīļiem. Pārbaudīsim jūsu balsošanas mašīnas. Ielieciet lūdzu kartiņas.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 Button, Pārbaudīsim balsošanas mašīnas, lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad eh, beidzam pārbaudi. Un visas politiskās grupas ir savu kvatru robežās, tāpēc sāksim. Lichtenbergers kundze, jā, lielās grupas, protams, mēģina drusku šmaukties un būt lielākā skaitā, tāpēc es tikai to teicu. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss divi par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 56 par pret atturs noraidīts. 52, 53, 54, 34, 35, 36 kopā par pret atturs pieņemts. Grozījums 3. Kompromiss 3 par pret atturs pieņemts. Grozījums 9 par pret atturs pieņemts. 10 un 70 kopā par pret atturs pieņemts pieņemts 74 par pret atturas noraidīts 76 par pret atturas noraidīts 77 par pret atturas noraidīts 11 un 4 kopā par pret atturas pieņemts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 Pārbaudīsim 38. elektronisku. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsī, nobalsojuši? Vienam, viens EPP balso pārāk daudz. Beidzam balsot. 14 pār 28 pret 38 noraidīts. Piektais kompromiss par pret atturs pieņemts. Galīgais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? EPP atkal viens balsotājs pārāk daudz. Beidzam balsot. 37 pār 5 pret, neviens nav atturējies, pieņemts. Un tagad pārējām pie balsojuma par kravas automobīļu radīto CO2 izmešu samazināšanu. Kompromis viens par pret atturs pieņemts. Kompromis divi par pret atturs pieņemts. ieliešu savā kafijā pienu. Un tagad balsojam par 33. grozējumu par pret atturas noraidīts. 34 un 21 kopā par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam kopā par 34. un 21. lūdzu. Un tagad sociāldemokrāta grupai viens balsotājs pa daudz. Tagad ir kārtībā viss. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 24 pār 17 pret 1 ir atturējies pieņemts. Lūdzu, 37, 39 par pret atturas noraidīts. 38 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Izskatās, ka noraidīts, bet sākam balsot elektroniski par 38. lūdzu. Vai visi nobalsojuši atkal EPP viens par daudz? Lūdzu uzmanaties. Beidzam balsot. Ahā, noraidīts 21 pret 21. Jā, jā, jā. 36 par pret atturas. Pārbaudīsim arī 36. elektronisku lūdzu sākam balsot. Izskatījās, ka pieņems, bet pārbaudam. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot elektroniski. Un, hm, noraidīts. Arī tas pats 21 pret 21. 40 par pret atturas. Pārbaudīsim arī 40. elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 24 pret 18 pieņemts, 30 Tā kā 40. ir pieņemts, tad ir mutiskais grozījums, kur iesniedz referents, to nolasīšu. Īpašo um, emisiju mērķu samazināšana, mēs, uh, tas attiecās uz pirmo punktu, mutiskais grozījums, un mēs runājam par 2,5 gramiem uz kilometru uz gadu katram ražotājam. Un eh, es ceru, ka ik viens no jums saprat, ko tas nozīmē, jo es personīgi nē, saka prieksēdētājs, referente īsumā to izskaidros. Referente, paldies, prieksēdētāji kungs. Jā. Mēs tikai vēlējāmies uh, balsot konsekventi, jo runājot par uh, mašīnā mēs vēlamies samazināt CO2 izmešus 2,5 apmērā, bet šajā atzinumā, runājot par kravas automašīnām, mēs e, runājām arī par par superkredītiem, tāpēc es domāju, ka arī šeit vajadzētu iekļaut 2,5 skaitli, lai mēs e, būtu konsekventi. Priekšsēdētājs turpina. Tātad tas ir papildinājums. Papildinājums 40. Tātad 40. grozījumam, kur tikko pieņēmām, būs šāds papildinājums, ja vēlaties. Vai ir kāds, kurš ir pret šādu mutiskā grozījuma iesniegšanu? Meķu. Es gribēju tikai pateikt, ka mēs gribam, lai par to tiktu balsots, bet ka es piedāvāju tautas partijai balsot pret. No, no, yeah. Jā, es saprotu, bet eh, es jautāju, vai ir kāda iebilde par mutiskā grozījuma iesniegšanu pēc būtības. Tātad mutiskais grozījums kā papildinājums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Izskatījās, ka noraidīts. Lūdzu, sākam balsot. EPP viens par daudz. Paldies. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 16 pār 25 pret noraidīts mutiskais piebildums. Tagad sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. 42 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 42. Lūdzu, sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 13 pār 27 pret noraidīts. 41 pār pret atturas noraidīts. 9 pār pret atturas pieņemts. 10 pār pret atturas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 16 par pret atturs. Pārbaudīsim lūdzu elektroniski. Sākam balsot par 16. Izskatījās, ka pieņemts. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Jā, pieņemts 16. 17 par pret atturas pieņemts 23 par pret atturas pieņemts. 2 par pret atturas pieņemts. 26 par pret atturas pieņemts. 4 par pret atturas pieņemts. 27 par pret atturas. Pārbaudīsim 27. elektronisku. Lūdzu, sākam balsot. Un, ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts 15 pret 25, un tagad galējais balsojums. Sākam balsot elektroniski lūdzu. Ja visi nobalsojuši, aha, viens EPP par daudz, paldies, un arī no sociāldemokrāta grupas viens ir par daudz. Tagad viss ir kārtībā ar skaitļiem, beidzam balsot, un 27. pieņemts 36 par 5 pret. Apsveicam referenti par abiem ziņojumiem, mēs esam tos pieņēmuši. <clears throat> Nākamais darba kārtības punkts ir ziņojums sniegšana par trilogiem. Un tā kā tikau kundze mūs iepazīstinās ar šiem trialogiem, tad vispirms sāksim ar ziņojumu par tahogrāfiem. Silvija, vārds jums. Čumēs, ka domnule prešedinte. Liels paldies, priekšsādātāji. Pagājuši trešdien, 20. martā, tātad notika mūsu otrā trialoga sanāksme, un tur bija runa par uh, Eh, šiem te digitālajiem tahogrāfiem. Un bija tikšanās arī ar prezidentūru, un mēs panācām būtisku progresu. Juridiskais ietvars eh, tika lielā mērā precizēts ar priekšnosacījumu, ka varbūt eh, var tikt panākta galīgā vienošanās, un parlaments un padome uh, Eh, komisijas tekstu tiešām lielā mērā uzlaboja. Pirms eh, runāju par detaļām, gribētu vēlreiz eh, sirsnīgi pateikties sekretariātam par lielo atbalstu, kuru visu laiku saņēmām. Un, protams, paldies arī visiem ēnu referentiem. Un paldies arī politisko grupu darbiniekiem par palīdzību. Tātad eh, šo priekšlikumu mēs uzlabojām un uzlabojām arī daudz komisijas piedāvātos nosacījumus, precizējām tos, piemēram, par datu aizsardzību, par personu datu aizsardzību šeit es runāju. Un arī attiecībā uz eh, jaunajām eh, šo digitālo tahogrāfu funkcijām. Tātad tika arī atsevišķās uh, funkcijas uh, precizētas, uh, arī ziņojumi par konkrētiem laika brīžiem, par reģistrētiem datiem. Un bija arī jauns pants par šiem te digitāliem tahogrāfiem, kur um, tika Uh, uzsvērts parlamenta teiktais pirmajā lasījumā. Proti, ka šie digitālie uh, tahogrāfi ir jāveic tur pasākumi, lai veidotos patiesa konkurence šo um, uh, digitālo tahogrāfu tirgū. Kas attiecas uz uh, profesionalitāti un uh, uz materiālu uh, kvalitāti. Tas arī tika uzlabots un um, ir jauni noteikumi par uh, kontrols iespējām, par kontrols uh, struktūrām un vienlaikus ir arī nosacījumi, kuros uh, ir runa par kopīgu izpratni attiecībā uz sociālo likumdošanu. Un tad arī šī te pienādā uh, novērtēšanas sistēma attiecībā uz jaunajām kravas automašīnām un uzlabotajām kravas automašīnām. Par to arī tagad būs noteikumi. Trialogā parlaments tiešām uh, pielika lielus pūliņus, lai panāktu progresu tieši sociālās likumdošanas jomā. Un uh, patiešām mm, bija mm, diezgan delikāta situācija, jo prezidentūra jau no paša sākuma bija ļoti noraidoša mm, runāt, negribēja runāt par šiem jautājumiem negribēja iekļaut šeit eh, sociālos nosacījumus. Tātad negribēja iekļaut neko papildus eh, tam, ko bija paredzējis jau komisija. Un faktiski komisija arī bija pret uh, jebkādiem parlamentu grozījumiem šādā virzienā, bet mēs tomēr šo to panācām. Panācām, ka būs komisijas paziņojums par eh, šīs regulas pārskatīšanu. Šī ir 2006. gada regula. Un ņemot vērā, cik sarežģīts bija sarunas un um, arī to, ka pretējā gadījumā šis eh, jautājums tiktu bloķēts, es kā referente uzņēmos uh, Uh, šo te uzdevumu parūpēties par to, lai uh, padomē, zinām, izņēmumu būtu iespējama attiecībā uz uh, tahogrāfu lietošanu mazajās kravas automašīnās zem 7,5 tonnām un arī tad, kad ir runa par uh, nekomerciāliem um, vai um, kaut kādiem savādākiem šoferiem. Un arī šis te attālums 100 km no uh, uzņēmuma atrašanās vietas, juridiskās adreses, šis jautājums arī tika pieminēts uh, trialogā, un uh, tā ir vienīgā iespēja galīgajā tekstā uh, iekļaut uh, šo te parlamentam svarīgo jautājumu, uh, proti šos uh, šoferis, kas nav profesionāli šoferi. Un parlaments uzstāja, lai šīs izņēmuma noteikums Eiropā būtu iekļauts. Un vēl viens svarīgs politisks punkts bija tas, ka dalībvalstis uh, šai kontrols iestādēji sniedz attiecīgās iekārtas, lai būtu iespēja sazināties, eh, lai nevajadzīgi neaizkavētu satiksmi. Un um, prezidentūra teica, ka padomē pret to ir liela pretestība, tātad pret šo pasākumu ieviešanu. Tika teikts, ka tas būšot par dārgu ieviest uh, šādas iekārtas. Un tad es teicu, jā, ir, protams, ekonomikas krīze, bet eh, ne jau tikai dalībvalstīs, bet arī eh, transporta nozarē ir krīze. Tātad tika teikts, ka uh, transporta uzņēmumiem būs uh, grūti uh, izpildīt prasības, ieviest uh, jaunus digitālos tahogrāfus. Uh, ja šeit netiks pie noteiktas minimālās prasības šiem topogrāfiem, lai nekavētu satiksmi. Un pēdējais punkts. Joprojām ir ļoti sarežģīti rast, rast risinājumu deleģēto tiesību aktu jomā un uh, arī citās jomās. Tātad jau no paša sākuma bija pavisam skaidrs, ka Šīm, uh, uh, šīm tehniskajām detaļām netiks paredzēta deleģētie tiesību akti. Tātad mans mērķis bija panākt tekstu, kas ir uh, atbilstošs Eiropas Savienības līgumiem un kas arī nodrošina parlamenta tiesības. Juridiskais dienests Um, visās trijās institūcijās juridiskie dienesti strādā pie tā, lai pēc iespējas um, vairāk um, nosacījumi tiktu iekļauti pamatregulā, kas tiek pieņemta koplēma procedūrā. Un pēdējā trialogā 6. aprīlī Eh, tā kā mandāts vēl nav pieejams šim trialogam, tad eh, būs jārunā vēl par diviem punktiem. Proti, ka um, tahogrāfs nedrīkst izslēgties, tad, kad tiek izslēgts motors. Un otrs jautājums ir tāds, ka dalībvalstis šoferiem, kas nedzīvo viņu dalībvalstī, uh, noteiks eh, laikā ierobežotu eh, tā kā braukšanas apliecību, kas būs spēkā 85 dienas. Tie visi ir tehniski jautājumi, kas vēl ir jāatrisina, bet es esmu pārliecināta, ka mēs varēsim rast vienošanos, ja uh, padome šos abus galvenos uh, parlamentu punktus akceptēs un uh, pieņems, ka ir jābūt minimālajām prasībām attiecībā uz tahogrāfiem un uh, ka Eiropas līmenī nedrīkst būt izņēmums attiecībā uz šoferiem, ja viņi um, strādā 100 km um, rādījusā ap uh, pirms atrašanās vietu. Un tad ar ēnu referentiem un politisko grupu darbiniekiem gribētu visiem pateikties. Paldies. Kolēģis, Paldies, kolēģi. Ja kādam ir jautājumi bet negribētu atvērt tagad vēl vienas debatas, eh, jo mums ir noteikti jau parlamenta pozīcija. Tātad, eh, ja kāds sāks eh, diskutēt, tad es slēgšu ārā uh, mikrofonu, bet jautājumus un papildi jautājumus jūs varat uzdot. Lichtenbergers kundze un Pirkera kungs. Lichtenbergers kundze, lūdzu. Jā, un genau. Jā, un tieši to gribētu arī darīt. Par šīm sarunām gribētu uh, uh, runāt. Komplements referentei, kas tiešām cīnījās kā lauva, lai izglābtu parlamentu pozīciju. Un godīgi jāsaka, ka padomes nostāja šajā jautājumā, uh, manuprāt, ir skandaloza, jo viņi izvēlas patiesībā divas stratēģijas. Vai nu regulējumu ar tik daudz caurumiem, ka tā ne, tas neko nepanāk, vai arī tas viss tiek aizliests pašplūsmā, proti, ka mums būs digitālais tahogrāfs, kas eh, um, darbosies ļoti slikti regulētā uh, nosacījumu telpā. Tas ir tiešām skandalozi, ko dara šeit padome, tas tā ir pļauka sejā, jebkuram, kurš kaut nedaudz saprot no šīs jomas, no transporta jomas un pārzina problēmas uh, transporta jomā. Un uh, šajā um, skarbajā formulējumā tas tā arī ir jāpasaka, jo šeit eh, pa, padome eh, īsteno tādu kā šantāžu. Paldies, Pirkerkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai divi jautājumi, jo es eh, īsti nesapratu, kādi būs šie izņēmumi noteikumi. To, kas attiec uz amatniekiem, tas ir apstiprināts, ka tas būs šajā virzienā. Atvainojos, saka Pirkerkungs. kungs Tātad pirmais ir šis izņēmuma noteikums par tā saukto amatnieku noteikumu. Tādā virzienā tas uh, varētu būt, tātad jūs uzstājat uz šiem 100 kilometriem, un otrs izņēmums attiecas uz 13. pāntu, kur mēs šeit komitejā esam pieņēmuši lēmumu, ka arī būvmateriālu piegādes uh, būs izņēmums. Uh, un uh, to es nedzirdēju, ka mūsu referenti pieminētu. Tur es gribētu zināt, kā tas izskatās, un kas attiecas uz uh, piemērošanas jomu, tur mēs arī uh, piedāvājām šīs 3,5 tonnas, nevis 2,8 tonnas. Kā šeit sarunās tagad ir situācija? Kāda ir situācija? Pirms referenta atbild, es negribu, lai referente atbild publiski, kāda ir mūsu saruna pozīcija, tad, kad mums būs sarunas ar padomu. Gribētu vienkārši atgādināt uh, referentei, kāda uh, ir parlamenta pozīcija attiecībā uz šiem uh, izņēmumiem. Tātad par to viņu varētu izteikties Ferberkungs, vai tās būs jautājums? Jā. Es uh, saprotu, Pirmkārt, šeit nevar apspriest stratēģiju, bet, bet tad būtu interesanti uzzināt, eh, kad par kuru tēmatu tiks runāts, lai mēs varam attiecīgi atbalstīt referentu nākamajā nedēļās, nākamajās nedēļās. Nākamais trialogs, eh, nu tas nav īpaši sarežģīts jautājums. Viens ir tikai atlicis, un tas būs 10. aprīlī. Un mēs tur arī būsim klāt, jo atgriežoties pie tā, ko teica Lichtenbergers kundze, uh, tas ir korepēra ziņā, un tad, tad tas ir pēc korepēra, un es zinu, kādas uh, spēlītas tur tiek spēlētas. Tas ir 10. aprīlis. Pierkerkungs, lūdzu, izslēdziet savu mikrofonu. Jūs, protams, esat, uh, uh jūs lieliski izskatāties, bet es negribu uz jums skatīties visu dienu ekrānā. Uh, Priekšsēdētāji, es jau uzsvēru, ka arī Komisija ļoti skaidri izteicās pret parlamenta grozījumiem attiecībā uz šo te sociālo likumdošanu. Un tagad par būvmateriāliem, par to piegādēm un transportēšanu. Piemēram, ķieģeļi. Komisija teica, ka tur uh, ir atšķirīgi noteikumi nekā attiecībā uz citiem uh, pārvadājumiem. Tur komisija bija gandrīz pret visiem parlamentu grozījumiem, arī pret pārēju uz 2,8 tonām 3,5 vietā. Vienīgais izņēmums, uh, ko mēs tagad cenšamies izglābt un ko es. Uh, nosaku kā priekšnosacījumu vienošanās panākšanai, ir tas, ka visā Eiropā trešajā pantā tiek minēti šie eh, simts kilometri un uh, kravas automašīnas zem 7,5 tonnām uh, un uh, šoferi, kas nav profesionāli šoferi. Tas ir ļoti svarīgi kā izņēmums, jo šeit ir runa par MBU, par šoferiem, kas tikai šad un tad veids pārvadājums, kas nav profesionāli šoferi. Un uh, tas ir tas noteikums, pret kuru komisija nebija simtprocentīgi pret, un cerams, ka mēs ar dialogu starpniecību varēsim pārliecināt padomu. Es ceru, ka tagad izteicos precīzi. Tātad, kā jau teicu, nākamais trialogs būs 10. aprīls. Es tur arī piedalīšos, nevis tāpēc, ka es uh, neusticos referentei tieši pretēji. Dažkārt vienkārši ir jābūt eh, lielākā skaitā, jāierodas lielākā skaitā šajās lietās. Un pēc šī trialoga tad uh, mēs jums pastāstīsim, protams, par to, kas tur notika, un tad varēsim par to diskutēt, kas ir pieņemts, kas nav pieņemts. Vai, Džazīna, tas ir par šo pašu jautājumu? Jā, tā kā citi arī jau izteica komentārus, tikai viena Um, uh, lieta. Visiem vajadzētu varbūt uh, uzzināt, kāda ir situācija, lai varētu varbūt ar savām valdībām vēl runāt un kaut kur iejaukties lietās. Jā, yeah, well. Jā. Varbūt tas jums būs pilnīgs pārsteigums, uh, bet kas attiec uz apvienotās karalists valdību, Fosters kundze ir lielāka uh, ietekme nekā man, bet es pieņemu jūsu komentāru. Un patiešām, Benjen kungs, tagad desmit. Uh, Ā, par TNT, uh, Kumacaukas kungs. Starp citu, nav nekas, uh, kas uh, viņiem traucē būt labiem draugiem. Jā, patiešām priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, otrais trialogs. Notika ļoti labā atmosfērā, un tas bija arī ļoti konstruktīvs, un e, mēs bijām labi sagatavojušies, e, bija arī tehniskās komitejas labi sagatavojušās, un atgādināšu, ka pirmajā trialogā mēs nolēmām uh, izveidot šīs grupas, eh, tur ir darbinieki un asistenti, lai labāk sagatavotu mūsu trialogam, un tas tā arī notika. Un šajā trialogā eh, tika apspriestas eh, trīs būtiskas šī dokumenta daļas. Vispirms bija runa par pielikumiem, par kartēm, tad ceturtā sadaļa, kur ir runa par koridoriem un faktoriem, koordinatoriem, un tad ir pirmā sēdaļa, kur ir runa par definīciju. Tātad tie ir eh, tādi ļoti svarīgi punkti, šīs ir tādas pamatdefinīcijas, kuras mēs izmantojam tekstā, un tās ir ļoti svarīgas, lai dokuments būtu līdzsvarots. Tāds vispārējais secinājums um, ir tas, ka padome arī šeit rīkojas diezgan konstruktīvi, un tagad uh, konkrēti. Ceturtā sadaļa. Tur ir runa par koridoriem un uh, arī par koordinatoriem. To uh, kolēģis Ertuks vēl vēlāk varēs precīzāk izskaidrot, bet padome pieņēma um, šeit uh, um, panākt pretī parlamentam. Uh, zinām, atšķirība mūsu viedokļos vēl ir, bet jāsaka, ka padomu tiešām izrādīja gribu uh, un rīkojās konstruktīvi. Tiešām ir eh, lielā mērā viņi mums piekāpušies. Otrs pozitīvais punkts. Padome tagad pieņem šos te um, ieviešanas aktus, jeb īstenošanas aktus, un um, mums uh, un komisijai tas bija pozitīvs pārta, pārsteigums. Bet šajos abos pozitīvajos punktos tātad īstenošanas akti un ceturtā sadaļa, ka tur tiek veidota saikne, padome to tā uztver, proti ir vēlme panākt lielāku elastību no parlamenta divos svarīgos jautājumos. Tātad vispirms ir jautājums par saistošo dalībvalstu finansējumu, tas ir 1.4 punkts, tās ir finanšu rezerves, un tur eh, viņi vēlas lielāku elastību, un tas nozīmē noteikti zemāku finansējumu slieksni tiem plāniem, kas tiek apstiprināti. Un otrs punkts, kur tiek prasīta lielāka elastība no parlamenta, ir punkts par 2030. Uh, un 50. gadu kā laika termiņu, jo padoma uzskata, ka ņemot vērā tagadējos apstākļus, protams, šeit viņi domā ekonomiku, bet arī citus iemeslus, tur būtu nepieciešama lielāka elastība. Tātad ir šie divi punkti, un mums ir mandāts kā parlamentam, bet mēs vēl neesam uzņēmušies nekādas saistības. Un uh, vēl tā tieši neesam izteikušies par šo uh, padomas loģiku. Tātad šī 30. gada robeža, par to mēs negribam diskutēt. Un par 50. gadu tur mēs uh, sakām, ka parlaments to arī tā gribētu atstāt, un gadījumā, ja tik tāls laika termiņš uh, ir noteikts, tad, protams, tur ir vajadzīga zinām elastība, bet tad mēs gribētu to sasaistīt ar uh, tām lietām, kas šajā laikā vēl varētu mainīties. Un tas ir arī saistīts ar citiem punktiem. Otrā un trešā sadaļa, tur ir tehniskās prasības. Nu, tik tālu ievadam, bet gribētu vēl piebilst, ka svarīgi ir uh, tas, ka atmosfēra ir ļoti laba, uh, padome vairākos teksta punktos uh, mums piekāpjas, viņi tiešām uh, tuvojas mūsu viedoklim, ir šī griba, bet tur ir arī uh, zināmas prasības. Tātad prasības parlamentam būt elastīgākam punktos, kuros parlamentam šie punkti tātad šķiet ļoti būtiski. Mūsuprāt, par to vajadzētu diskutēt līdz pat mandātu beigām kaut vai. Uh, Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Kolleginnen un Kollegen. Äh, ich möchte... Paldies, priekšsādātāji. Äh, kolēģi, äh, kolēģis, es gribētu vēl dažas detaļas pieminēt, lai jūs zinātu konkrēti, par ko mēs runājam. Kolēģis, ko mums sākos pieminēja ceturto sadaļu, tur runa ir par pamatstruktūrām, tātad šī likumdošana, kas būtu pamatlikumdošana visam tīklam. Ir daudz pozitīvu momentu trialogs attīstās eh, visai labi, bet, protams, ir arī nesaskaņas mūsu viedokļos arī ceturtajā sadaļā. Un mēs, kā parlaments, arī turpmāk atbilstoši mūsu mandātam, pieturēsimies pie koridoru struktūras un uz, vēlēs, vēlamies aizsargāt arī koridoru platformas. Uzskatām, ka koordinatoriem vajadzētu noteikt ļoti skaidrus uzdevumus Eh, tas attiecas uz visiem koridoriem, arī RTMS un jūras uh, lielceļus. Un svarīgi šeit pareizi iesaistīt arī vietējo un reģionālo līmeni, plānojot infrastruktūru. Padome šeit eh, vēl nedaudz stīvējas, bet es domāju, ka nākamajā trialogā mums izdosies panākt konkrētu tekstu. Ka lūk šie trīs punkti, bet mēs e, sasniedzām arī labus rezultātus. Pagājušajā nedēļā mēs vēl teicām jums, ka bija nesaskaņas par to, kā e, veidot koridoru platformas. Sākumā padome runāja par ad hoc darba grupu, mēs to varējām novērst. Mēs vēlamies stabilu modeli, mēs pieteicām koridoru fórumus, tādi tiks izveidoti, un koordinātori vadīs šos fórumus. Tas ir ļoti svarīgi. Vēl par koordinātoru lomu. Mēs varējām vienoties par galvenajiem uzdevumiem un par to, ka RTMS un jūras lielceļiem tiek izveidots vēl viens koordinātora postenis. Par vietējo un reģionālo līmeni Tas ir pirmais solis pareizā virzienā, bet arī šeit vēl daudz jāuzlabo. Nākamajā trialogā un vēlāk uh, runājot par Connecting Europe fondu, tur būs noteikti jārunā par sinhronizāciju uh, starp dzelzceļu koridoriem, konkrēti kravu koridoriem un šiem pamattīkla koridoriem. Mums vajadzīgs elastīgs risinājums, lai izvairītos no struktūru dubultošanās. Te pašā laikā funkcionalitāte ir jāsaglabā, un tāpēc par to runāsim nākamajā trialogā. Par pirmo sadaļu tā tika pieminēta, un es pateikšu burtiski dažus vārdus. Pirmajā pantā, ceturtajā punktā runa ir par finanšu saistībām. Jūs varat iedomāties, ka padome uh, ar visiem spēkiem cenšas šo tekstu mīkstināt, vainot, bet mēs tam nepiekrītam. Parlamenta pozīcija ir ļoti skaidra, proti mēs eh, nevēlamies šeit nekādas atkāpes attiecībā uz finansējumu un vēlamies paturēt arī abus termiņus 2030. un 50. gads paliek spēkā. Un, protams, uh, runa ir par ļoti garu laika periodu un par visu tīklu kopumā, tas nozīmē arī, ka jāpieļauj zināma elastība. Bet 2030. gads ir jāuztur, mums ir ļoti stingra nostāja. Un vēl, runājot par definīcijām pirmajā sadaļā, mums bija ļoti svarīgi definēt arī Eiropas pievienoto vērtību un definēt to tā, lai gan padome, gan parlaments varētu definīcijai piekrist. Paliek vēl daži aspekti, kas jāpieslīpē līdz nākamajai reizei, bet kopumā, manuprāt, trialogs bija veiksmīgs, jo padome ir gatava definēt eh, socioekonomisku izmaksu un ieguvumu analīzi un iekļaut tur arī uh, klimata izmaiņu novērtējumu. Un visbeidzot, parlaments, sadarbojoties ar padomi, e, ir panācis šeit skaidras koordinācijas. Tad mums ir pamat, mērķi, kohēzija, efektivitāte un priekšrocības lietotājiem. Tas ir svarīgs panākums, Un nākamajā nedēļā mēs centīsimies arī definīcijās panākt uh, kopēju pozīciju ar fondu Savienojot Eiropu, jeb Connecting Europe. Es domāju, ka tas mums arī izdosies. Un uh, komisija un arī padome šiet ir gatavi piekāpti, gatavas piekāpties. 25. aprīlis ir nākamais datums trilogam. Paldies! Pirms došu vārdu kolēģiem uzdot jautājumus, gribu atgādināt. Tas ir paziņojums uh, uh, no triloga vedējiem. Te nav paredzētas diskusijas, un varbūt mums pat nevajadzētu šādus paziņojumus te publiski noturēt, jo arī sienām ir ausis. Un, uh, kā jūs zināt, Mums vajadzētu tik tiešām šeit saņemt tikai ļoti īsus paziņojumus un dažus uh, jautājumus uzdot. Tad lūdzu referentiem nākotnē to paturēt prātā. Tad šodien, kad mēs runāsim par dzelzceļu paketi un citiem svarīgiem jautājumiem, mums vienkārši nebūs laika katram referentam desmit minūšu laikā klāstīt, kā notika trialogs. Ajēlas kundze un Pirkera kungs. Tad, ja tie ir jautājumi, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Protams, es uh, uzdošu jautājumus par pieminētajām tēmām. Es pilnībā piekrītu referentu novērtējumam jā, padome vēlas elastību attiecībā uz finanšu saistībām. Mēs nevēlamies padarīt šīs saistības vājākas vai elastīgākas. Nevajadzētu arī vainot laika grafiku, kas ir paredzēts. Es domāju, ka mums jāizmanto šeit grafiks, lai izveidotu labu un efektīvu infrastruktūru. Ja mēs šos datumus Uh, noteiksim elastīgākus, tas mums nepalīdzēs strādāt. Jautājums man būtu sekojoši. Mēs jau runājām ar komisiju par kādu komisijas priekšlikumu, proti uh, kravu koridoru pielāgošana. Runa bija par koridoriem, kur jau pastāv infrastruktūra un kuru darbību nosaka pašlaik spēkā esošā regula. Komisija teica, ka tā vēlas šo regulu kravu koridoriem mainīt, bet infrastruktūra jau pastāv. Un tad mums eh, jārunā arī par koridoru finansēšanu. Piemēram, koridors no Talīnas uz Venēciju un tad vēl būs no Varšavas uz Rotterdamu. Priekšstātais pārtrauc. Bet vai tas ir jautājums, lūdzu, jūs varat uzdot jautājumus? Konkrētu jautājumu, saka priekšstātais, lūdzu, uzdietiet jautājumu. Te jūs tagad atkārtojat visu, par ko mēs vienojāmies, bet mēs jau zinām, par ko esam vienojušies. Mēs zinām, kāda ir mūsu nostāja, mums bija pirmais lasījums parlamentā, to visu mēs zinām. Tagad paziņojums ir domāts tikai tam, uh, kā uzsāktas sarunas, kas notika pirmajā trialogā. Un ja jums ir konkrēts jautājums referentam par to, kas ir teikts, lūdzu, bet nevajadzētu uh, skaidrot, kas ir kravu koridori, kas ir Rail Baltica, nevajadzētu to visu izstāstīt mums no jauna, jo to mēs jau pārunājam. Jautājums, lūdzu, tikai jautājums. Priekšstādāja saka Jālis Kundze. Man ir jautājums par to, ko komisija piedāvāja. Un tas ir kaut kas jauns. Tāpēc es uzdodu šo jautājumu. Es gribu zināt, vai e, kolēģi to uh, iekļaus sarunās, jo šī uh, koridoru uh, pielīdzināšana ir jauns elements. Un tad par papildinājumiem, kurus komisija piedāvā. 38 uh, eh, iekšējās ostas. Mums vajadzētu konkrētu sarakstu, lai mēs zinātu, kas tiek mainīts un kā tas ietekmē parlamenta nostāju. Es jautāju tikai par izmaiņām, kas tika veiktas sarunu gaitā. Uh, Mr. Perk, there's no Pirkera kungs. Grozījumu te nav, nekas vēl nav mainīts, bet lūdzu, Pirkera kungs. Jā, paldies. Man ir divi konkrēti jautājumi. Tad referenti runāja par to, ka būtībā ir vienošanās par pamattīklu. Bet Erduka kungs teica, ka ir zināmas nesaskaņas. Tad mans jautājums ir tas. Vai ir jau vienošanās par to, ka mums ir desmit pamatkoridori ar tiem papildinājumiem? Uh, ko mēs piedāvājam. Otrais jautājums par koordinatoriem. Vai arī kontroles uh, instrumentu pakete ir akceptēta? Un vai arī tās sēkas, kuras mēs piedāvājam, ja netiek ievēroti kontrolas noteikumi, vai arī to komisija ir akceptējusi? Groša kungs. Vienkārši jautājums priekšsēdātāji. Tas attiecās uz abiem uh, ziņojumiem. Mēs vēlējāmies vienmēr saskaņot uh, šo jautājumu ar fondu Savienojot Eiropu, un es gribētu zināt, kā šī saskaņošana pašlaik izskatās, un kā uh, trialogā šī saskaņošana tiks, tiks īstenota nākotnē. Paldies, Erikē kungs! Jā, viens jautājums ļoti īsi. Džordžijos runāja par īstenošanas tiesību aktiem. Vai ir uh, uh, kaut kādas tādas izmaiņas padomes nostājā par deleģētajiem un īstenošanas tiesību aktiem, jo tas uh, nekļuva skaidrs. Lūdzu, referenti, kas centīsies atbildēt? Džordžos? Pirmais? Tad visu pirms Rikei kungam. Priekšsādātāji. Jā, tik tiešām es uh, savā ievadā teicu, ka mēs diskutēsim arī, diskutējam arī par pielikumiem, uh, par uh, kartēm, un es to neizklāstīju. Tad ļoti vispārīgi gribu pastāstīt, kā notika šīs diskusijas. Abas iestādes vienojās pagaidu veidā noslēgt šo sadaļu par kartēm. Un šajā sadaļā ir parlamenta grozījumi un uh, padomis grozījumi attiecībā uz kartēm. Ir paskaidrojošs dokuments, uh, ko sagatavoja komisija. Šajās diskusijās pagājušajā nedēļā komisija skaidri pateica, ka visi šie grozījumi uh, atbilst metodoloģijai, abas institūcijas var vienoties par principiem. Daži no grozījumiem, no parlamenta grozījumiem, bija, uh, uh, nebija vēl pieņemti, padome tos vēl neakceptējusi. Un, protams, mēs pie savas pozīcijas pieturāmies ļoti stingri. Tālāk par pielikumiem. Otrais neatrisinātais jautājums ir tie grozījumi, kas ir saistīti ar Horvātijas iestāšanos. Mums arī šī diskusija ir pagaidu veidā noslēgta. Protams, mēs apzināmies, ka nākamajā trialogā vēl daudz jāpaveic. Par īstenošanas tiesību aktiem. Jā, padome teica, ka viņi var piekrist uh, īstenošanas aktiem. Jā, paldies priekšsēdētāji, saka Ertuka kungs. Visu pirms par Ajālas kundzes jautājumu un koridoru saskaņošanu. Es centos to izskaidrot. Mūsu nostāja, referentu nostāja ir tāda, ka mēs pārstāvam parlamenta viedokli, bet, protams, vienlaicīgi mēs vēlamies sasniegt divus mērķus. Pirmais iz, - izvairīties no dubultstruktūrām, un otrais - panākt, lai struktūras būtu funkcionēt spējīgas. Līdz nākamajam trialogam eh, komisijai jāsagatavo jauns priekšlikums par to, kā tā plāno īstenot šos divus mērķus. Eh, Groša kungs jautāja eh, par saskaņošanu ar vadlīnijām un fondu Connecting Europe Mums tas ir ļoti svarīgi, un jūs varat rēķināties ar to, ka kopā ar sekretariātu mēs sekojam abiem ziņojumiem un eh, darām visu, lai definīcijas būtu saskanīgas. Trialogā mēs arī visu laiku uh, esam norādījuši uz to, ka, ja kaut kas nav skaidrs, tad tas jautājums ir jāatliek maliņā, un uh, jācenšas saskaņot uh, visus viedokļus. Tā kā nevajadzētu šeit uh, uztraukties, mēs uh, labi apzināmies, kas šeit jāpanāk. Tas viss izskatās diezgan sarežģīti. Mums ir uh, 4, 5, 6 referenti, bet mēs strādājam kopā. Pirkera kunga jautājumi par pamatīkla pieņemšanu. Jā, padome ir uh, piekritusi tagad uh, šai pieejai, visu pirms pamattīkls un tad viss tīkls kopumā. Arī par koridoriem mēs centāmies skaidri pateikt, ka mēs vēl neesam pabeiguši darbu, un padome ir nedaudz piekāpusies. Mēs uh, tagad šīs koridoru platformas saucām par koridoru fórumiem, padome ir gatava tos akceptēt, bet nav vēl pilnībā pabeigts darbs pie eh, šo fórumu noteikumu izstrādes. Nākamajā trialogā eh, mēs eh, tad arī par to runāsim ar padomi. Un tas atbilst arī tam, ko teica Kumacakusa kungs par īstenošanas aktiem. Mēs, protams, parlaments rīkojamies piesardzīgi. Un mēs uh, Eh, ļoti piesardzīgi komisijai vēlamies nodot jebkādas pilnvaras. Es domāju, ka ļoti svarīgi jau ir tas, ka komisija tagad zina, kā jārīkojas. Bet par koridoriem jums tik tiešām nevajadzētu uztraukties, mēs pie tā strādājam, un nākamajā trilogā mēs par to runāsim. Kolēģi, man nepatīk šī situācija padome nekad mūžā, nekad mūžā publiski nediskutē par to, ko padome dara, ko gatavojas darīt un ko iecer. Jo vairāk mēs tagad sāksim izteikt mūsu nostāju, tāpēc es uzskatu, ka šobrīd, patreizējā procesā, Maikl, ko jūs vēlētos pateikt? Jā, par to, Par nu, to tieši gribēju izteikties. Tas viss izklausās lieliski, viss lieliski notiek, un tie būtiskākie punkti vēl nav darba kārtībā, par to vēl neesam vienojušies. Un tagad, ja mēs padomājam, ka padome ir tik pieejama, tad uh, tieši pretēji, tāpēc uh, um, principā šādas diskusijas ir uh, jānotur uh, aiz slēgtām durvīm, jo tad mēs. Uh, Eh, nevaram eh, brīvi diskutēt, eh, kur tad ir koridoru problēma. Par to ir jābalso. Tur komisija gribēja mums pateikt, kādas ir atšķirības. Šo sarakstu joprojām vēl neesam saņemš, saņēmuši. Otrs jautājums - nauda. Tur mums arī ir sev jāpārmet šis tas, jo mēs vēl nezinām, uh, Eh, cik eh, naudas mēs saņemsim, bet mums ir lielisks saraksts. Padomē, protams, ir citi iemesli. Mēs par to vēl neesam diskutējuši. Šie sarežģītie jautājumi vēl tikai nāks. Tātad, ja te kādam rodas iespējas, ka viss ar padomu ir kārtībā, tad piesardzīgi. Eh, par mazajām lietām esam vienojušies, pārējais viss ir atlikts, un par to arī būs strīdi. Un šīs diskusijas nevajadzētu noturēt publiski, jo jebkurš pasaulē mums var sekot. Es esmu ļoti neapmierināts par to, kā tas viss notiek. Lūdzu, šeit mēs neesam ieradušies, lai atklāti uh, par to diskutētu. Mēs tikpat labi varētu padomē nosūtīt vēstuli, Džordžus. Paldies, lai izvairītos no šeit uh, nesaprašanās. Protams, ka es eh, jau savās ievadvārdos mēģināju ļoti uzmanīgi pieskarties tam, ka mums ir, es vēlējos tikai pieminēt to pozitīvo sarunu vešanas atmosfēru, kas bija pagājušajā reizē. Tas jau nenozīmē, ka padoma akceptēs visu, ko mēs vēlamies. Es tikai savos ievadvārdos teicu, ka būtiskākā dokumenta daļa joprojām ir atvērta diskusijām, un mēs pieturēsimies pie parlamenta mums, man dotā mandāta. Uh, un eh, kaut ko citu apgalvot, ka mēs atklāti diskutējam, ir nepareizi priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētājs, nē, atsakamies no visa šitā, jo tas jau ir arī galvenais. Ja mēs tagad pārējām pie debatēm, tad mēs visu sajaucam. Vēlētos atgādināt deputātiem, ka tā ir formāla procedūra, un man neizdevās to ieturēt formālos rāmjos. Uh, Es e, vēlos izteikt savu nožēlu un plēst matus nožēlā. Mums šeit mēs tikai ziņojam par trialoga sekām un nevis, e, kāpēc mums vajadzētu paieties solīt pretim šajā nozarē vai kādā citā. Tā ir atskaita. Un e, mums iespējams, ka vajadzēs atgriezties prieksēdētāju konferencē, un e, reglamenta 70. punkts tikai paredz, ka mēs par to diskutējam, bet e, tagad e, došu vārdu Rikē kungam, Ajala Senders kundze, un šeit manos prieksēdētāji pierakstos ir teikts, ka nekādas debats mēs par šo šeit neorganizējam. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājuši nedēļ mums bija pirmais trialogs par Eiropas Savienošanas instrumentu, un pēc tam mēs um, pieminējām galvenos punktus, uh, kur mums vēl ir atšķirīgi viedokļi. Šo tos ātri uzskaitīšu, skaitļi, protams, jo te ir runa par uh, finansēšanas instrumentu, un par to ir jādiskutē DFS kontekstā vēl. Elastības ieviešana, finanšu instrumentu izmantošana, padome te ir eh, ļoti eh, vilcinās par šiem jautājumiem un deleģēto un izpildes uh, tiesību aktu pieņemšana, un parlaments, protams, aizstāv deleģētos aktus un komisiju un padome īstenošanas izpildes aktus. Uh, septītais pielikums jau tika pieminēts, un virkne noteikumu par uh, atbalstu saņemšanu, piemēram, atšķirīgi PBN, zemes cenas un finansējumā ir paredzēts iekļaut ceļus un arī visu tīklu. Un noslēgumā ir uh, problēma, kas mūs neskār, bet kas ietekmēs visu uh, problemātiku, kur ir runa par enerģijas vadlīnijām. Un uh, tas, kas ir pielikumā, arī var būt šeit svarīgs par enerģētiku. Uh, Tas nav Trānu komitejas kompetencē, bet uh, tas varētu ietekmēt uh, visas debatas. Uh, tas arī priekšsādātāji tas, par ko mēs runājām pirmajā trialogā. Un mēs skatījāmies uz to. Tātad mēs, mums bija lielisks, lieliska atmosfēra. Ajāls Sanders kundz lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, tikai vēlētos mazliet papildināt to, ko Rikē kungs jau teica, un nedaudz finansējuma aspektu. Īrijas prezidentūrai mēs esam lūguši eh, noskaidrot tās nostāju, un eh, konteksts šajā daudzgadu finanšu schēmā viņi it kā mums uh, neļāva iekļaut mūsu idejas jo nevar jau būt tā, ka tikai padome savu vispārīgo nostāju dara mums zinām, un tas arī tiek pieņemts. Mums eh, ir jāvienojas par kompromisu par to, kā nauda tiks sadalīta. Nākamais par harmonizāciju. Harmonizācija starp dažādām regulām, starp dažādiem noteikumiem, vadlīnijām un daudzgada finanšu schēmu. Uh, Vēl bez tam mums vajadzētu būt uzmanīgiem ar definējumiem. Mums ir, paredzēts, eh, mums ir paredzēta tikšanās, lai runātu par šo harmonizāciju. Priekšsēdētājs, paldies. Vai ir kādi jautājumi par daudzgad finanšu schēmu? Ja nē, Ferberkungs. Es gribēju tikai eh, runāt par balsojumu. Tad, tad eh, vadības grupā, ko vada priekšsēdētājs, un pajautāt par uh, šo Eiropas Savienošanas instrumentu, jo nevar būt tā, ka katra komiteja saka, mēs gribam vairāk naudas, un tad šī vadības grupa saskars ar uh, konfliktiem. Kā šī balsošana sistēma ir organizēta? Es eh, kā priekšsēdētājs klausos jūsu diskusijas, un tomēr Mums ir paredzēta vēl viena sanāksme. Diemžēl es nevarēšu tajā piedalīties, un es eh, vēlētos deleģēt Dominikam piedalīšanās mandātu. Mēs runājam par CEF. Man ir radies iespējas, ka mums ir šādas tikšanās iespējas, bet eh, kāds cits nolēmi un nevis mēs šajās tikšanās savākušies. Es eh, mēģināju to pateikt, cik vien diplomātiski iespējams. Protams, man jebkurā gadījumā ir zināmas grūtības savietot kopā dalību valstu viedokļus, bet uh, eh, patreizajā situācijā ir prezidents, kurš vēlas mazliet uh, uz savu pusi pavilkt viedokli. Ir vesela virkne kungu, kuri visi uh, mēģina kaut ko panākt. Man ir radies iespējas, ka mēs pārējie, mēs esam sava veida skatītāji teātrī un ietekmes mums nav nekādas. Bet eh, vai mēs iestājāmies par mūsu komitejas viedokli? Jā. Yeah, Inet, you want to add? Inet, jūs vēlētos vēl ko piebilst? Jā. Vēlējos tikai piebilst, ka komiteja komitejā pieņemtais lēmums, mēs runājam par infrastruktūras sadalījumu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs tam atvēlētu pietiekamu finansējumu. Prieksēdētājs Dominika. Jā, pavisam īsi. Tā kā es esmu referents par mūsu grupu budžetā, uh, 2014. gadam, tad kopā ar priekšsēdētāju mēs pārstāvam un aizstāvam transporta komitejas intereses budžeta komitejā. Ok. Labi. Paldies. Esam izsmēluši šo punktu. Nākamais darba kārtības punkts ir seminārs par ES noslēgto gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumu apskats. Visi runātāji ir ieradušies burtiski 5 minūšu pauze un 20 eh, pār desmitiem sāksim semināru. Kolēģi, lūdzu, atgriezieties savās vietās. Next item on the agenda is the Nākamais darbkārtības punkts ir uh, pārskats par Eiropas Savienības noslēgtajiem gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumiem, un mums ir ieradušies eh, Ovi Vandestainen kungs, Kols Propts un eh, Husein Kāna kungs. Un eh, es jums arī došu attiecīgi šajā secībā vārdu, ja jūs visi piekrītat. Labi? Būtībā viņi mums sniegs savus komentārus, pirms dosim vārdu deputātiem. Mums ir šis ziņojums, un ir ieradušies eksperti, un es lūkšu ekspertus katram ievērot desmit minūšu laika uh, ierobežojumu. Un došu jums uh, vārdu vispirms Vandens Tainen kungs. Paldies priekšsēdētāji. Okay. As to today's first presenter. Es esmu uh, šodien pirmais runātājs un labrīt visiem. Paldies par iespēju šeit ierasties. See, to... okay. After <clears throat> introductory. Pēc e, ievada komentāriem es īsi apskatīšu Eiropas OAA e, modeli un e, tos nolīgums, kas ir spēkā, proti, ar Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu. Begin, Sākumā divi novērojumi par trim pīlāriem. Pirmkārt, ir mērķis nodrošināt uh, godīgu konkurenci starptautiskajos uh, aviācijas tirgos. Pat pirmā um, pīlāra um, nolīgumiem ir ietekme uz uh, tirgus pieeju. Un uh, sarunas ar uh, valstīm, kas ir ārpus Eiropas kaimiņu valstīm, uh, ir eh, būtiskas, un eh, šeit ir jāņem vērā divi kritēriji. Pirmkārt, ekonomiskā nozīme attiecībām ar šo valstu Eiropas Savienībai kopā, un otrkārt, politiskā grība panākt vienošanos par mērķiem. Arī mazi tirgi var efektīvi tikt regulēti dalību valstu reg eh, līmeni, jo īpaši, ja savienojumi ir tikai ar dažām dalību valstīm. Līdz šim Eiropas Savienība ir eh, veikusi trešā pīlāra sarunas eh, ar ASV, Kanādiju, Brazīliju un Jaunzēlandi. Pirmie divi tika noslēgti ar OAA nolīgu, tātad eh, pieņemšanu, un pirmkārt bija runa par liberalizāciju proti kvantitatīvas kontrolas tika atceltas. The imposition of sharing, shared qualifying standards in regulating matters such as safety, security. Un ir runa arī par drošību, vidi, patērētāju tiesībām, godīgu konkurenci un labiem biznesa apstākļiem. Ja mēs pieņemam ASV viedokli, proti, ka liberalizācija un deregularizācija uh, kas būtībā nozīmē noteikumu atcelšanu, ir. Um, tad ir tie šķiet saprātīgi šī uh, ceļa nošķiršana. Bet, uh, ja mēs uzskatām, ka konkurencē tomēr uh, ir vajadzīgi zinām noteikumi, uh, tad ir vajadzīga arī līdzvērtīga attieksme tad OAA ir atšķirīga struktūra nekā līdzšinējie nolīgumi. Uh, arī runājot par procedūrām, piemēram, ir kopēja komiteja, un OAA uh, nozīmē, ka tiks veidota zona jeb uh, tirgus ietvers. Šāda veida gaisa attīstības nolīgums uh, ir mērķēts uz kaut ko vairāk nekā uz nacionālajiem tirgiem par uh, procedūru, kas tiek izmantot trešā pīlāra sarunās un arī dažkārt otrā pīlāra sarunās, proti uh, soli pa solim pieeja. Tā ir loģiska metode, bet ir uh, realistiski jānodefinē šīs fāzes tagad ASV un ES nolīgums. Mēs varam salīdzināt uh, pirms un pēc kas ir mainījies salīdzinot ar tagadējo situāciju. Ar ASV dalību valstīm ir darīšana ar partneri, kurš vienmēr ir ievērojis konsekventu politiku jau kopš pirmā nolīguma ar Nīderlandi 92. gadā. Toreiz tika atcelt visi ierobežojumi gaisa attīstības tiesībās. Uh, un tika izveidot arī tīkli, lai tas nāktu par labu patērētājiem. Turpmākajos gados lielākā daļa dalībvalstu Eiropas Savienībā panāca līdzīgus risinājumus ar Savienotajām valstīm. Izņēmums bija apvienotā karalista, kas centās uzstāt uz ciešāku sadarbību, tātad, lai iekļūtu vairāk tirgū un pieņemtu vairāk tādu ASV stila deregulāciju tā kā viņi nesaņēma investīciju tiesības, ko viņi vēlējās, tad daudz iesaistītās puses uh, uzskata, ka šīs OAA Eiropas Savienībā nekā daudz nedod. Bet uh, jaunas tiesības tika paredzētas ASV um, uh, partneriem. ASV administrācija nevarēja pārliecināt kongresu mainīt noteikums par īpašumtiesībām. Un tomēr ASV pieņēma, ka trešo valstu uh, aviosabiedrības uh, var piedalīties. For cross-border investments in the development of large networks in the EU. Finally, the... Un vispēcot, um, ASV uzskatīja, ka uh, līdz šim nebija tādas kopīgas komitejas. Un cik svarīga būs šī kopīgā komiteja, tas vēl, to vēl rādīs laiks, bet skaidrs ir, ka šāds mehānisms ir būtisks, lai varētu uh, veidot saskaņot politiku un saskaņot noteikumus. Šeit mēs runājam par lielāko aviācijas tirgu pasaulē, un to censties uh, regulēt ar divpusējiem nolīgumiem būtu tāda pagātnes politika. Tagad pāriešu pie Kanādas kur OAA ir līdzīgs ESASV nolīgumam, bet ir arī atšķirības. Kanādas gadījumā tagadējā uh, iepriekšējā situācija bija, ir ļoti atšķirīga. Daļai dalībvalstu vispār nebija nolīgumu. Un tās 18 dalībvalsts, kurām bija šie nolīgumi, bija ļoti atšķirīgi nolīgumi uh, par uh, satiksmes tiesībām, daudz bija liberāli norīgumi. Kanādas politika ir kļuvusi liberālāka, tā saukto zilo debešu politikas ietvaros, un agrāk tā bija diezgan ierobežojoša. Un daudz Kanādas noliegumi joprojām tādi ir šobrīd. Piemēram, Kanādai bija ļoti ierobežojoša politika, kas uh, ierobežoja uh, tiesības attiecībā uz uh, galvenmērķiem Ziemeļamerikā. 2009. gada nolīgums uh, Eh, radīja sekojošus rezultātus. Okay, good. Two... Jūs redzēsiet, ka tikai divas pēdējās kategorijas uh, ir tādas, kur nekas nemainījās. Un tie pakalpojumi, kas bija būtībā ierobežot iepriekšējos 12. nolīgumos, tagad ir būtiski liberalizēti. Bet, kā jau es to minu savā dokumentā, uh, Kanādas nolīgums nav tik tālajošs kā nolīgums ar ASV, un šeit vēl ir jāveic pasākumu, un tāpēc eh, es un Kanādas nolīgums arī paredz pāzes, eh, un šeit eh, pielikumos ir pausts, ka Kanādai ir stimuli, lai vājinātu kontrols par investīcijām Patiesībā piektās brīvības tiesības ES eh, e operatoriem ir svarīgāks nekā Kanādas operatoriem. Un eh, tagadējā ekonomikas situācijā, salīdzinot abus nolīgumus, eh, nav pārliecības, ka Kanādai vai ASV būtu stimuli virzieties uz tālākajām fāzēm. Ko mēs varētu sagaidīt nākotnē? Viena lieta, ko mēs varētu sagaidīt, uh, ir runāt par šiem jautājumiem tirsniecības liberalizācijas kontekstā. Šajā dialogā vajadzētu uh, kopīgi runāt par kvalitātes kontroli un domāt par uh, aviāciju kā par publisku uh, preci. Un runājot par investīcijām, vajadzētu atcelt klasiskos ierobežojumus un e, pieņem tādu politiku, kāda nozar, eksistē jau citās nozarēs. Droši vien, ka jautājumi sekos, un tāpēc uh, izdarīšu tikai vienu secinājumu. Sarunas ar ASV un Kanādu notiek e, vienā laikā, bet eh, tās notika atšķirīgas divpusējas sarunas. Eiropas Savienības eh, komanda ievēroja līdzīgu stratēģiju, bet nolīgumi ir diezgan atšķirīgi. Un jautājums, ko varētu apspriest, ir vai nevajadzētu eh, formulēt tādu konkrētu mērķu sārakstu Un vai, piemēram, es mandāts eh, nevarētu runāt arī par individuālām lietām? Tā arī ir mana prezentācija, un uzklausīšu jūsu jautājumus pēc tam, kad kolēģi būs beiguši savas prezentācijas. Paldies! Much, miss... Lielas paldies! Paldies Vanestaina kungam! Mēs tagad uzklausīsim visas prezentācijas un jautājumus uzdosim pēc tam. Un paldies par to, ka jūs pieturēties pie jums atvēlētā laika. Tagad uh, Klod Probst kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Paldies parlamentam uh, par ielūgumu uz šo pasākumu. Es centīšos uh, izvērtēt pievienoto vērtību, kas ir nolīgumiem, kurus noslēgusi Eiropas Savienība. At es eh, centos noteikt kritērijus, kurus varētu izmantot, un konstatēju, ka komisijai pašā pirmajā paziņojumā 2002. gadā bija jau izvirzēti konkrēti kritēriji un mērķi. Un te jūs redzat tos šajā slaidā, es to visu tagad nepārtulkošu franču valodā. Šie mērķi nav mainījušies kopš tā laika, un tas ir labs atsaucas punkts lai noteiktu, vai noslēgtais nolīgums ir apmierinošs vai ne, un vai tas sniedz mums pievienoto vērtību. Patskatīsimies uz šo pirmo mērķi. Tas ir juridiskās dabas, proti nolīgumam jāatbilst kopienas likumdošanai, un tam jābūt atbilstošam. Jā, ja mēs šos nolīgumus izvērtējam, tad tiešām atbildi ir jā. Mēs um, izvērtējam visus bilaterālos nolīgumus un visi atbilst kopienas likumdošanai. Protams, tas ir ļoti efektīvs instruments, tas funkcionē labi. Parasti aviācijā ir tā, ka divpusējās uh, sārunas var notikt tikai ar partneriem, kas vēlas šādu sarunas. Ir, protams, dažas valstis, kas nevēlas nolīgumus noslēgt, un ir grūti šādā kontekstā ar divpusējiem nolīgumiem uh, izvēlēties kaut kādus spiedienu līdzekļus. Tad divpusējā sistēma ir ierobežota zināmā mērā, tāpēc, ka dažas valstis uzskata ka, lai piedāvātu kopienas avio sabiedrībām zināmas eh, priekšrocības nepieciešams, lai šīs aviosabiedrības um, izvēlētu savu mītni attiecīgajā valstī. Tas nevienmēr ir iespējams, mēs to nevienmēr vēlamies. Un tāpēc horizontālie nolīgumi ir pārāki par bilaterālajiem nolīgumiem. Uh, bet uh, uh, tas neatbilst dažu valstu uh, metodikai, kā maksimizēt uh, iekšējā tirgus priekšrocības. Tad tālāk um, komisija vēlas veicināt gaisa pārvadājumu pakalpojumu izmantošanu. Un uh, tam ir paredzēts veicināt reformas, lai paaugstinātu arī investīcijas Tad šeit vajadzētu izvērtēt, piemēram, vai noslēgtais nolīgums tik tiešām veicina gaisa pārvādājumus. Ar to es arī sākšu. Mēs varam teikt, ka gadījumā ir visai grūti uh, skaidri pierādīt, ka uh, gaisa pakalpojumi kādā konkrētā valstī, ar kuru ir noslēgts nolīgums, attīstās ātrāk un labāk nekā ar valstīm, kur šādi nolīgumi nav noslēgti. Mums ir statistika par gaisa pārvadājumiem, un vienīgā oficiāla statistika ir Eirostat dati. Jūs tos varat atrast, tie tiek publiskoti, arī parlamenta sekretariāts uh, tos izplata. Un var mēģināt salīdzināt šo statistiku tātad datus par eh, dažādajām valstīm ar līdzīgu gaisa pārvadājumu tirgu, lai noteiktu, eh, vai nolīgumi veicina attīstību. Nu, pašlaik to grūti noteikt. Nevar skaidri pierādīt, ka noslēgtie līgumi ir uh, noveduši pie ļoti liela pakalpojuma palielinājuma. Nu, izņēmums ir Maroka, jo pirms nolīguma noslēgšanas gaisa pārvādājumi bija valsts iekšienē, un eh, ar nolīgumu izdevās liberalizēt gaisa pārvādājumu tirgu un veicināt čārter pārvādājumus. Vai bija tarifu samazināšana? Komisija nesen publiskoja paziņojumu, kas uh, norāda, ka uh, ir pētījums, uh, kas pierāda tarifu samazināšanas. Es pats neesmu lasījis šo pētījumu, bet es domāju, ja mēs vēlamies šādu secinājumus, tad mums vajadzētu salīdzināt situāciju ar tām valstīm, ar kurām nav noslēgti nolīgumi. Ja um, tik tiešām tas atbilst tam, kas tika pateikts par ASV un Kanādu, ja tas atbilst arī citām valstīm, mums jālūkojas, vai tik tiešām piedāvātās tiesības, kas noteiktas nolīgumos, tiek izmantotas. Un tie dati, kas ir pieejami Eirostat statistikā, to skaidri nepierāda. Pat uh, pakalpojumu uh, sniegšana neattīstās ātrāk vai labāk attiecībā uz kopienas galamērķiem, salīdzinot ar citiem galamērķiem. Tā kā nevar skaidri pierādīt ar statistikas datiem, ka nolīgumi veicina gaisa pakalpojumu attīstību. Nākamais punkts ir uh, investīcijas, investīciju pieaugums. Runa bija par to, ka ar ASV un ar Kanādu tas nav īsti noticis. Uh, Kanādā ir sava visai stingra sistēma, kas paredz um, apusējās investīcijas avio sabiedrībās. Um, bet Kanādas parlamentam ir iespēja vienmēr izteikt veto. Runāt par Grūziju, Jordāniju, Moldovu vai Maroku. Nolīgumos nav konkrētu noteikumu par investīcijām um, gaisa pārvadājumos. Un um, šie jautājumi tiek izskatīti uh, katrs atsevišķi gadījums individuāli. Un uh, tikai civilās aviācijas uh, nolīgums paredz pilnīgu brīvību investēt attiecīgi cita partnera aviosabiedrībās. Uh, Eh, šāds nolīgums mums ir ar Šveici, un rezultāti ir līdzīgi, kā ar Norvēģijas nolīgumu vai Islandes nolīgumu, kas balstās uz diviem pilāriem. Mm, tās ir valstis, kas ir ceļā uz Eiropas Savienību, eh, nav vēl kandidātu valstis, bet eh, pirms iestāšanas politika uz, tā, uz šīm valstīm tiek attiecināta. Un uh, tur uh, tiek izmantot noteikumi eh, civilā aviācijas aģentūrā. Kas attiecās uz trešo mērķi, proti nodrošināt efektīvu konkurenci. Protams, visi nolīgumi, kurus noslēdz Eiropas kopiena, paredz papildus um, tiesības uh, un papildu noteikumus par tarīfiem, par kapacitātes izmantošanu. E, tas viss ir paredzēts, lai attīstītu konkurenci, bet problēma ir tāda, ka šie nolīgumi bija noslēgti ar liberālajiem partneriem un uh, e, nepareic vairāk nekā jau esošie nolīgumi, kurus noslēdz dalību valstis. Ja mēs runājam par konkurenci, tad mums vajadzētu uh, uh, diskutēt un sarunas vest arī ar mazāk liberalizētajām valstīm, kur uh, šī uh, konkurence ir vajadzīga. At tālāk par citiem aspektiem, kas ir saistīti ar konkurenci. Izņemot nolīgums ar Balkānu valstīm, kas vēlas uh, tuvoties Eiropas Savienībai un pieņem visus uh, akī noteikumus un uh, komisijas likumdošanu. Citi nolīgumi nesatur vai satur ļoti maz attiecīgu konkurences noteikumu. Bet, protams, uh, mēs uh, norādām visos nolīgumos, ka problēmu gadījumā mēs sadarbosimies ar šīm valstīm un ka konkurenci mēs vēlamies veicināt, bet nav konkrētu noteikumu, kas tiešām to veicinātu. Un tāpēc var teikt, ka grūti būtu pierādīt, ka noslēgtie nolīgumi tik tiešām veicina konkurenci gaisa pārvadājumos. Tālāk ceturtais mērķis. Um, atbilstība likumdošanas normām. At, mm, mēs uh, uh, cenšamies dažas valstis pārliecināt saskaņot to likumdošanu ar kopienas likumdošanu. Mūsu galvenie partneri ir noslēguši ar mums nolīgumus, kas neizsaka vairāk nekā uh, Nacionālās drošības aģentūras pieprasa. Un uh, šīs valstis negrasās pārņemt mūsu standartus. Jau desmit gades uh, pastāv mums nolīgumi ar um, ASV, ar Brazīliju, ar Kanādu, notiek arī uh, sarunas par likumdošanas saskaņošanu, bet šis process nav saistīts ar pašiem nolīgumiem. Tas ir atsevišķs process. Citi nolīgumi, kas ir noslēgti ar mūsu kaimiņu valstīm, te ir paredzēti uh, zināmi noteikumi, kas paredz saskaņošanu ar Eiropas standārtiem, uh, un pārejas noteikumus. Eh, zināmas eh, brīvības tiek piedāvātas un tiesības, piemēram, veikt kabotāžas pārvādājumus. Eh, turpretī nolīguma valstīm jāsaskaņo sava likumdošana ar kopienas likumdošanu. Šis ir visai sarežģīts pārejas process un uh, lai mūsu partneru valstis iegūtu papildu tiesības, komisijai jāizlemj, ka tās ir saskaņojušas savu likumdošanu ar kopienas likumdošanu. Tas ir visai garš process. Un uh, pārvadājuma tiesības ir uh, tāds, diezgan efemēras tiesības, un pats par sevi tas nav faktors, kas uh, īpaši veicinātu likumdošanas saskaņošanu. Vienīgie nolīgumi, kas paredz šādu saskaņošanu, ir nolīgumi ar Balkānu valstīm un eh, sadarbībā ar Eiropas Savienību drošības jautājumos virzās uz priekšu visai veiksmīgi ar šīm valstīm. Pēdējā problēma. At, kad mēs pieprasām valstīm eh, saskaņot to likumdošanu ar Eiropas kopienas likumdošanu, mēs nesakām, kā tas jāizdara. Mēs pieprasām, lai šīs valstis piemērotu mūsu drošības normas, bet uh, pie mums tas ir komisijas pilnvarās un EASA par to atbilst. Tad sanāktu, ka arī trešajām valstīm vajadzētu pieļaut, lai EASA izsniedz certifikātus uh, lidmašīnām. Tās uh, valsts, to šīs valstis nevar pieņemt, mūsu mērķi, kas ir izvirzīti uh, nolikumos ar uh, likumdošanas aktu sarakstu, kas būtu jāpiemēro partnervalstīm, šie noteikumi nav pietiekoši uh, skaidri un nav labi formulēti. Un noslēgumā es gribētu ļoti īsi teikt, ir skaidrs, ka nolīgumiem ir pievienotā vērtība, bet piemēram, lai veicinātu brīvu kapitāla aprīti kopienā, mums vajadzētu panākt, lai netiktu piemēroti nekādi ierobežojumi arī attiecībā uz pārvadātājiem. Nolīgumi ar Balkānu valstīm ir um, civilā aviācijas nolīgumi. Pārējais mehānisms ir visai sarežģīts un um, šo valstu integrācija ir tā pievienotā vērtība. Mēs nevaram vienmēr uh, panākt pilnīgu integrāciju vai asociāciju, kad nolīgumi vēl nav spēkā. Un uh, šie nolīgumi uh, ir jāsaskaņo arī ar citām normām, citās jomās. Tā kā grūti ir pierādīt, ka Šādiem nolīgumiem ir pievienotā vērtība salīdzinot ar divpusējiem nolīgumiem. Lai būtu īstena pievienota vērtība, Eiropas Savienībai vajadzētu noslēgt nolīgums ar neliberālām valstīm, kur uh, Eiropas gaisa uh, rūpniecība vēlas attīstīt savu darbību, un tas var būt diezgan sarežģīti, jo mums uh, nav iespējas piedāvāt ierobežotus pārvadājumu tiesības Eiropas Savienības pārvadātājiem. Es domāju, ka mums vajadzētu arī noteikt skaidrus mērķus vai pat labāku sistēmu izveidot nekā divpusējo nolīgumu sistēmu, uh, lai mēs varētu diskutēt par gaisa pārvadājumiem vienlaicīgi ar citiem aspektiem, piemēram, tirzniecības jautājumiem, lai šādi pāri vairākām nozarēm varētu labāk īstenot mūsu mērķus. Paldies! Paldies! Lūdzu, izslēdziet savu mikrofonu. Paldies! Nākamais runātājs ir Atars Husein Kāna kungs, kas ir uh, Eiropas saistīto aviokompāniju ģenerālsekretāra vietas izpildītājs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un eh, labrīt visiem vēlētos jūs sveikt, sveikt šajā transporta komitejas sēdē. Man ir liels prieks šodien jūs iepazīstināt ar Eiropas eh, aviokompāniju asociācijas darbu un arī to, kā tas savietojas ar OAE politiku. Ir svarīgi runāt par Eiropas eh, aviolīnijām arī tāpēc, ka spēcīgāka politika veicinās Eiropas aviokompāniju konkurētspējas palielināšanos, un tas arī ir galvenais, kāpēc vēlētos ar jums šodien runāt. Kāpēc par to runāt ir tik svarīgi? Tāpēc, ka Eiropas gaisa pārvadājumi Eiropas ekonomikā katru dienu ienes vienu mi miljārdu eiro. Tas eh, dod darbu pieciem miljoniem iedzīvotāju, un, eh, ja mēs runājam par turismu firmām, kuras ir iesaistīts un eh, strādā ar avio kompānijām, tad mēs runājam par milzīgu miljonu skaitu darba vietu. Avio kompānijas katru gadu pārvadā apmēram 800 miljonus pasažieru līdz ar to mēs runājam par būtisku Eiropas ekonomikas sastāvdaļu. Vidiņā jūs redzat, ka lielākās lidostas Eiropā joprojām ir divas, un tās arī pārvadā lielāko pasažieru skaitu. Jūs redzat, ka e, šīs divas lielākās lidostas arī starpkontinentālos pārvadājumos dod būtisku iegul, ieguldījumu. Viena trešdaļa Eiropas pasažieru izmanto transferu, lai nonāktu gala mērķī. Un uh, Eiropā vien ir uh, radītas jaunas darba vietas šajos lielaj, šajās lielajās lidostās. Vēlētos jūs iepazīstināt arī ar to, kādā veidā Eiropas eh, avio pārvadāt, kādas ir Eiropas avio pārvadātāja attiecības citur pasaulē. Citur pasaulē, īpaši tuvajos austrumos un tālajos austrumos, ir ļoti būtisks investīcijas ieguldīts avio kompānijās, un tas pats attiecas arī uz Dienvidu Ameriku. Diemžēl Eiropā tik augstu investīcijas līmeni mums saredzēt neizdodas. Un ja mēs vēlamies veicināt konkurētspēju Eiropā, tad mums ir jāveicina investīcija piesaista. Ko mums vajadzētu darīt, ja mēs vēlamies izveidot caurskatāmu avio pārvadājumu politiku? Uzreiz vēlētos pateikt, ka nav nekādas jēgas pievienoties starptautiskiem liberalizācijas nolīgumiem, ja mums Eiropā nav sakārtots pašas Eiropas debatas. Eiropas aviokompānijas ir ļoti ir pasauli, salīdzinot ar pārējo pasauli, aplikts ar ļoti smagiem nodokļiem. Mums eh, vajadzētu veicināt patreiz pieņemtās likumdošanas īstenošanu. Mēs esam izveidojuši vasaru vilknu vadlīniju Eiropā, bet eh, tās netiek pietiekami īstenotas. Mums vajadzētu nodrošināt arī adekvātu infrastruktūru. Un eh, vienotās Eiropas deba, de, eh, debesis, tas ir viens no argumentiem, kuru, ar kuru vēlētos jūs iepazīstināt. Uh, Un visbeidzot, globāli jautājumi ir jārisina globālā līmenī, un, eh, protams, ka mums vajadzētu to iekļaut Eiropas ETS saistībā ar akālu. mums vajadzētu strādāt arī starpkontinentālā līmenī. Ir jābalsta mūsu politika uz biznesa idejām, un eh, Iespējams, ka daudz divpusējie nolīgumi nav tik tālējoši, kā mēs to vēlējāmies redzēt. Līdz ar to vēlētos uzreiz pateikt, ka ir jābūt paškritiskiem, vērtējot tos nolīgumus, kas ir parakstīti. Uzskat, ka mums vajadzētu arī pašiem sev pateikt, ka nevar būt tā, ka viena veida nolīgums būs atbilstīgs visiem divpusējiem nolīgumiem starp Eiropas valsti un kādu trešo valsti. Un nu, mums ir jābūt arī pietiekam realistiskiem mūsu ambīcijās. Ko darīt ar trešajām valstīm? Kā jau teicu, nebūs tā, ka viens nolīgums, viena nolīguma forma varēs būt piemērojama visām situācijām. Un tagad uh, trīs kritēriji, kurus ir ārkārtīgi svarīgi īstenot. Mums ir nepieciešams nodrošināt arī starptautiskā līmenī vienādas spēles noteikums visiem. Mums ir jāizanalizē to, kas ir noticis pagātnē. Iepriekšējais runātājs jau to pieminēja mums ir jāmēģina likumdošanas aktus konverģēt un harmonizēt. Tas noteikti sakārtot konkurences situāciju. Un, protams, mums ir jāņem vērā gan vidas nosacījumi, gan pasažieru drošības nosacījumi un citi apsvērumi. Kā jau teicu, mums ir jābūt pietiekam radošiem. Nebūs tā, ka viens nolīgums atbildīs visām attiecību formām. Un eh, šobrīd eh, Eiropas Savienības avio pārvadātājiem it kā šie nolīgumi nekādu īpašu labumu nav devuši un domāju, ka vajadzētu arī reģionālajām, reģionālajiem avio pārvadātājiem vairāk piedalīties dažādās aktivitātēs. Kā jau es teicu, un to pieminēja arī iepriekšējais runātājs, mēs eh, vēlamies redzēt gan bilaterālus, gan reģionālus nolīgumus, bet investīcijas, eh, investīcijām ir jātiek palielinātām. Šie jautājumi ir jāsakārto, un tikai tad mēs varēsim strādāt tālāk. Otrs jautājums ir godīga konkurence. Šis ir ļoti detalizēt, detalizēts slaids un e, vēlētos parunāt par to, kādā veidā veicināt konkurenci gan Eiropas Savienības iekšpusē, gan arī ārpusē. Caurskatāmība valsts subsīdijām, arī kontrole un īpašumtiesības izmaksu efektivitāte un izmaksu caurskatāmība. Uzskat, ka to vajadzētu ieviest arī divpusējos noliegumos, un, protams, visiem ir jābūt pieejamiem pakalpojumiem ārpus Eiropas Savienības lidostās. Protams, es vēlētos, lai tiktu noslēgt šis QNS un Marinesko kungs, kurš ir ārējās politikas referents, mēs arī esam strādājuši ar šo kungu. Priekšsādētājs paldies Kāna kungam. Tātad godātie deputāti, paceļat rokas, kuri vēlaties izteikties. Ā, jā, vesela virkne. Kūna kungs no EPP grupas. Lūdzu. Ārējās. Uh. Jā, sirsnīgs paldies visiem trim viesiem, kas izteicās. Tas bija ļoti interesanti, ko jūs teicāt, um, uzklausīt arī to, cik sarežģīti ir šie jautājumi, un es sev zināšanai pieņēmu četrus uzsvarus. Tirzniecības nolīguma ar atsevišķām dalībvalstīm, jūs minējāt ASV un Kanādu, bet arī uh, ceļojumu, tātad šo lidojumu drošība ārpus Eiropas Savienības, vienotās Eiropas debesis, bet eh, jo īpaši arī eh, tajos jautājumos, kur mēs strādājam un eh, neesam tikuši uz priekšu, tie ir funkcionālajā gaisa satiksmes bloka un tad um, gaisa satiksmes kontrole. Uh, Tur arī ir ļoti daudz jautājumu, jo īpaši ir runa par uh, starpkontinentāliem jautājumiem. Kāna kungs ļoti pareizi teica, ka mums ir jāsakārto sava teritorija, savas lietas. Tas ir izšķirīgs, svarīgs punkts. Un attiecībā uz mūsu dalību valstīm tur mums vēl ir ļoti daudz darāmā. Katrā gadījumā tas ir sektors, kur ir uh, iespējama milzīga izaugsme. Jūs runājāt par ap Uh, grozījumu miljards eiro dienā par tūkstošiem miljonu darba vietu, un tās ir iespējas, kuras nedrīkstam laist uh, garām Eiropā tagadējā ekonomikas situācijā, jo īpaši pasažieru un preču satiksmes starp uh, lielajām, lielajiem tirgiem uh, - Ziemeļamerika, ASV, Kanāda, Dienvidu Austrumāzija, Dubaja, Uh, šī preču un pakalpojumu aprita pieaug, un jautājums no manas puses tieši par tirzniecību. Šobrīd um, šajā uh, līmenī ir brīvās tirzniecības zonas starp ASV un Eiropas Savienību. Par to tiek runāts, par to tiek diskutēts, kā tas ietekmēs šo jomu. ETS joprojām tas ir strīdu sābols. Uh, Tātad emisiju tirniecības sistēmu tur nesam panākuši progresu, vai mums tur ir kaut kāda iespēja, vispār kaut kādas izredzes eh, kaut ko panākt, jo īpaši ņemot vērā, ka tagad CO2 vērtspapīru vērtība ir stipri kritusies, vai mēs tur vispār varam sasniegt eh, kaut kādus mērķus, eh, un tur, protams, jāņem vērā arī konkurences vienlīdzība. Un kā PTO Pasaules tirsniecības organizācija vērtē tās sarunas, kas tiek vestas divpusējā kontekstā. Tātad infrastruktūra, mēs šodien jau apspriedām par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un transeiropas tīkliem, un ka šīs lielās uh, pārsēšanās lidostas, uh, pārkraušanas lidostas, uh, jeb tā saucamie hubi, uh, ir svarīgi investīcijas infrastruktūrā, lai kāds transporta veids tas būtu, sliedas ceļi, lidostas, tas vienmēr uzlabo reģionālās ekonomikas struktūras, un tas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai vispār panāktu ekonomikas izaugsmu. Un to es arī pieņemšu sev um, zināšanai no jūsu mm, teiktā. Paldies, priekšsādātāji. Elka Drāvīkungs, lūdzu. Dank vēl, voorzitter, un bedankt aan Paldies, priekšsādētājs ir sniegs. Paldies arī runātājiem par ļoti interesantajām ievadrunām. Protams, nevis viņu teiktais bija pozitīvs. Es domāju, ka secinājums eh, varētu būt sekojoši. Tās cerības, kas eh, tika radītas, netika īstenotas. Es patiesībā arī nekad neesmu ticējis, ka tiešām miljārdiem eiro peļņa um, varētu tikt gūta, ko paredzēja komisija ietekmes novērtējumos. Bet, nu labi, uh, ekonomikas un finanšu krīze, kurā atrodamies jau vairākus gadus, uh, tā nevajadzētu mums kavēt izdarīt secinājums jau tagad. Um, par to arī gribētu uzklausīt viesu viedokli. Un vēl otra piezīme attiecībā uz uh, regulējumu konverģenci. Protams, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Es jums arī piekrītu, uh, ka šeit mums uh, vēl ir ļoti daudz darāmā. Padomāsim kaut vai par milzīgajām algu un darba apstākļu atšķirībām jomā, nozarē, kura, kurai patiesībā būtu jābūt harmonizētai. Tur nav panāks progress nosakot eh, šos vienots noteikums vienotajā gaisa telpā. Ir pozitīvi piemēri, ko varētu minēt. Tad vēl par regulējumu konverģents attiecībos trešajām valstīm. Kā jūs to konkrēti stādāties priekšā? Kādos eh, konkrētos punktos mums vajadzētu vairāk strādāt, vairāk eh, panākt lielāku harmonizāciju? Un vēl viens līdzīgs jautājums, neskatoties pat uz diskusijām starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, arī līdzsabiedrībām ir zinām loma šeit spēlējama, jo tās jau arī aizvien vairāk sadarbojas dažādās aliansēs. Vai tad nebūtu iespējams tādas globālākas vienokšanās panākt šo alianču ietveros, piemēram, Cik zinu, tad tagad līdzsabiedrības uh, vēd sarunas par uh, Eiropas uh, emisiju tirzniecības sistēmu. Līdzsabiedrības, acīm redzot, vēlas panākt tādu kopēju nostēju šajā jautājumā. Vai šādas sarunas notiek arī par citiem jautājumiem? Un visbeidzot, valsts atbalsts. Tur es eh, gribētu redzēt salīdzinājumu starp šo te pieju, eh, kāda tiek eh, izvēlēta attiecībā uz pārkraušanas pārsvēršanās lidostu tuvajos austrumos un tām uh, kompānijām, kas uz turien lido. Tātad es gribētu viņu pieeju salīdzināt ar mūsu pieeju. Kādus riskus šeit jūs redzat, kas mums varētu sagaidīt attiecībā uz uh, valsts atbalstu? Paldies priekšādātāji, paldies arī viesiem par teikto. Un pirmajos uh, divos komentāros jau bija tāda, zinām, neapmierinātība, jo tiek bieži vien teikts, ka ir miljardiem peļņas, uh, ka tiek paredzēta šāda peļņa, bet tā nav, jo mēs tiešām gribētu, lai tas kaut ko dod. Jūs teicāt arī uh, Tagad apkopojot visu trīs teikto, ka jaunajos e, ES un trešo valstu nolīgumos nav nekādu priekšrocību salīdzinājumā ar iepriekšējiem divpusējiem nolīgumiem. Tātad, manuprāt, e, priekšrocība jau ir tā, ka ir šāda harmonizēta vienošanās, jo daudzām dalībvalstīm jau nebija nolīgumi ar šīm trešajām valstīm. Um, varbūt, ka tā ir tā pati situācija, bet, nu, manuprāt, tomēr labāka. Uh, par ES un ASV nolīgumu, tur man ir iespējas, ka mēs nekad nepanāksim kopsaucēju. Un tas ir tāpēc, ka uh, vienmēr ASV ir bijusi labākā situācijā nekā ES. Uh, e, un attiecībā uz uh, tirgus daļu uh, mums ir tikai 25% ASV. Uh, un viņiem ir daudz lielāka daļa Eiropas tirgu. Un tad, kad mēs pirmo reizi bijām Vašingtonā, mēs toreiz uh, Uh, optimistiski bijām un teicām, jā, vai mēs nevarētu um, labāk sarunāt kaut ko un gūt lielāku tirgus daļu. Un tad viņi teica, jā, varam, mēs varam par to runāt, ja jūs atcelsiet nakts lidojuma aizliegumu. Tātad uh, saistībā ar šo uh, nolīgumu man šķiet, ka nekad nebūs tāda vienāda situācija. Mēs par to visu laiku runājam komitejā, jo tad, kad mēs sakām, ka mēs gribam kaut ko vairāk, tad uh, ASV arī saka, ka viņi atkal kaut ko vairāk grib. Uh, Un tā ir vienīgā lieta patiesībā, kur mēs komitejā domājām, vai vispār apstiprināt šo nolīgumu, jo tur ir tik nevienlīdzīga situācija. Bet, nu, protams, tas ir uh, milzīgs partners mums ASV. Tātad, kāds ir jūsu vērtējums? Vai jūs uh, domājat, ka te var panākt progresu? Man šķiet, ka nevar, bet tomēr, ja mēs tādu brīvās tirzniecības uh, nolīgumu varētu panākt, ko Obamas kungs pat pieminēja savā pirmajā runā um, vai tādu varētu panākt. Un tagad par Kanādu. Tur man gan ir iespējas uh, pēc tā, ko Fandensteinen kungs teica, ka tur ir tomēr priekšrocības. Uh, um, kaut gan cits runātais teica, ka nav nekādu priekšrocību nevienā no šiem nolīgumiem. Tagad pēdējais jautājums Kāna kungam. Jūs runājat par vienīdzīgiem spēles noteikumiem. Uh, iepriekš eh, pēdējā, priekšpēdējā slaidā. Jūs teicāt, ka jādomā par jauna veida nolīgumiem ar trešajām valstīm, ja nav eh, līdzvērtīgs ekonomiskais laugubums. Kāda tad šie nolīgumi varētu būt? Varbūt, ka komisiju arī tas interesētu, ko varētu uzlabot, lai panāktu vairāk ieguvumu mums. Un kas attiecas uz vienotajām Eiropas debesīm, tur daudz dalība valsts ir lielās problēmās, un tur mēs noteikti daudz gribētu vairāk panākt. Likterbergas kundz, lūdzu. Uh, Paldies. Es gribētu atgriezties pie kāda jautājuma. Proti, uh, solījumi par ieguvumiem no nolīgumiem. Uh, šie solījumi nav īstenojušies. Un būtu labi izvērtēt te katru nolīgumu atsevišķi un paskatīties, kāda ir situācija ar katru atsevišķu valsti. Tad varētu arī uh, pārbaudīt to, ko savulaik mums solījusi komisija. Otrais punkts uh, - nolīgums ar ASV. Es domāju, ka uh, zināmā veidā tas ir visai problemātisks. Pagājušajā lielajā diskusijā ar um, referente Elke Traurigu mēs uh, daudz runājām par to, vai vispār ir vērts uh, tagad um, šo nolīgumu uh, uzturēt, jo ASV visu laiku izvirza kaut kādus jaunas prasības, vai ir vērts šis sarunas vispār turpināt. Novērojot situāciju ASV, man kļūst skaidrs, ka ASV uh, nav īpaši gatavas panākt šo eh, vienoto eh, spēles lauciņus, vienotos noteikumus. Un es domāju, ka būtu jāpadomā, vai šie nolīgumi jāturpina kā līdz šim. Protams, eh, mēs tikai īpaši kritiskajos gadījumos sākam garās debates, bet es domāju, ka Eh, runājot par eh, turpmākām procedūrām, jāņem vērā arī notikušais. Jūs runājāt arī par uh, regulējuma saskaņošanu visā pasaulē, bet ja mēs runājam par drošības prasībām, par algām, par situāciju uh, dažādās pasaules daļās, vai tad tiešām mēs vispār varam vēl cerēt, ka Eiropas Savienība ar savu uh, visai stingru regulējumu ar stingrām prasībām attiecībā uz drošību, uz algām, uz darba apstākļiem, vai Eiropas Savienība var panākt šo saskaņošanu. Un nu, šķiet, ka mēs te visu apgriežam kājām gaisā un palūkojoties uz uh, citām lielvarām gaisa pārvadājumos. Uh, tad es domāju, ka drīzāk uh, situācija būs uh, pilnīgi pretēji, ka tiks atšķaidīts mūsu regulējums galu galā. Es domāju, ka mums vajadzētu arī padomāt, vai ar nolīgumiem jārīkojas kā līdz šim, vai tik tiešām vajadzētu runāt tikai par to, ka būs kaut kādi finansiāli ieguvumi, un ja mēs konstatējam, ka citi faktori ir negatīvi vērtējami, tad tie tomēr būtu jāņem vērā. Pašlaik tie uh, tiek nobiedīti malā. Mēs gaidām tikai kaut kādus ekonomiskus ieguvumus. Bet, ko teica kolēģi Maisnere par uh, prasībām uh, no ASV līdzsabiedrībām atcelt šo nakts lidojumu aizliegumu, tas ir tikai uh, viens no piemēriem, un eh, es domāju, ka tomēr mums vajadzētu eh, daudz nopietnāk pievērsties eh, gaisa satiksmes nolīgumiem un nevajadzētu domāt tikai par uh, finansiāliem ieguvumiem. Paldies, Fosters kundze! Paldies, priekšsādātāji! Liels paldies visiem mūsu ciemiņiem! Paldies par sniegto pārskatu! Es gribētu jautāt, mēs saņēmām šo brošūriņu. Mēs runājam par gaisa pakalpojumu nolīgumu uh, novērtēšanu, bet mums nav nolīgumu saraksta. Mēs runājam par da dažiem no nolīgumiem, bet vai ir kāds saraksts, cik tādu vispār ir? Tas būtu pirmais jautājums. Es atceros arī diskusijas, kas mums bija pirms uh, kāda laiciņa. Uh, Mēs runājām par to, ka mums vajadzētu pāriet no divpusējiem nolīgumiem uz Eiropas līmeņa gaisa pakalpojumu nolīgumiem. Eh, tie tika prezentēti kā panacēja. Bet tagad mēs koncentrējamies uz ASV vienmēr. Un, protams, tas ir liels tirgus, bet, piemēram, Brazīlija ASV ir nolīgums ar Brazīliju, mums nav. Un kā tad ir ar Ķīnu, ar Krieviju, ar e, jaunajiem tirgiem, kas iegūst arvien lielāku nozīmi? Kā tie jāvērtē jūsu prezentācijas ietvaros? At, kā es teicu, ir vesela virkne nolīgumi, bet es gribētu saņemt konkrētāku informāciju par visiem nolīgumiem. Tā neparādās šajā brošūriņā. Bet runājot par situāciju ar ASV, eh, nolīgumiem jau ir gara vēsture. Bet vai kāds sagaida, ka mēs varam iegūt vairāk nekā pašlaik? Mūsu uh, amerikāņu partneri ir mūsu draugi. Bet, ja mēs runājam par kontroli, piemēram, par pārvadājumiem, man nav nekādu lielu problēmu ar uzņēmumu uh, Um, īpašumtiesībām ir daudz uh, uzņēmumu pasaulē, kas ir uh, apvienotās karalistes rokās, un pie mums arī ir sveši uzņēmumi. Un tie mēs runājam par šiem 24% no svešu investīcijām Eiropas Savienībā. Tad jāsaka, mums jāpaprasa, cik daudz laika mēs atvēlam šim nolīgumam ar ASV, salīdzinot ar citiem tirgiem, ar tirgiem, kas attīstās strauji. Jūs pieminējāt Kanādu. Tas ir vēl viens liels tirgus. Un es gribētu pieminēt vēl uh, to, kas tika uh, pieminēts uh, par drošību. Mēs runājam te par konkurenci, bet ja runājam par Eiropas Savienības konkurenci, tad runa nav tikai par Eiropas Savienību, par Eiropu kopumā. Mums ir uh, lieli nodokļi, uh, tas ir milzīgs sloks apvienotajā karalistē. Uh, tas ir ļoti nopietnas jautājums, un mēs ļaujam dalībvalstīm pašām lemt par nodokļiem. Tad arī visas šīs problēmas ar emisiju tirdzniecības schēmu. beigu beigās mēs nemaz nerunājām par ietekmi uz vidi, jo ir tik daudz citu pasākumu un citu aspektu. Bet nedomāju, ka šis risinājums bija visizdevīgākais. Vienotās Eiropas debesis, protams, ir labs pasākums, bet mēs zinām, ka mums ir Cezāri, mums ir citas tehnoloģijas, mēs varam tās izmantot visur pasaulē, Un es domāju, ka te vajadzētu panākt īstenu izrāvienu. Komisija vajadzētu tam pievērsties, un citās jomās vajadzētu panākt, lai dalību valstis tik tiešām pildītu savas saistības un virzītus uz priekšu. Mums jārīkojas radoši. Viens risinājums nevar derēt visiem. Tas nekad nedarbojas un nedarbosies arī, jo cilvēkiem ir dažādas kultūras, situācijas ir dažādas. Es strādāju nozarē un es labi apzinos, kāda ir situācija. Mēs nevaram standārtus uzspiest citām valstīm, mēs varam standārtus veicināt, bet uh, katrai valstī ir savs tirgus un jāparņem arī tā labā pieredze, kas tur ir. Es domāju, priekšstādātāji, ka tik tiešām ļoti noderīgi bija rīkot šo diskusiju. Mēs konstatējām, ka daži jautājumi nav vēl atrisināti, par tiem vajadzētu diskusijas turpināt. Es domāju, ka mēs varam arī iezīmēt turpmāko ceļu ar gaisa pakalpojumu nolīgumiem. Jāizvirza prioritātes, un katru reizi jāsaka, mēs šeit runājam vairāk un vairāk par ASV. Tas ir svarīgi, bet arī citas jomas ir tikpat svarīgas un par tām vajadzētu saņemt vairāk informācijas. Lūk, tādi ir mani jautājumi. Paldies priekšsādātāji! Uh, Uģes kungs. Jā, paldies uh, priekšstādātāji. Es gribēju pieminēt to, uh, par kuru runāja kā draugu kundze. Runa ir par noteikumiem, par uh, noteikumiem, kuros strādā um, dažādi uzņēmumi. Protams, uh, kopējais pozitīvais satvars ietekmē arī to, um, ko akceptē Eiropas līdzsabiedrības salīdzinot ar uzņēmumiem uh, no austrumiem, kas veic milzīgas investīcijas, uh, kas uh, uzsāk lidojumus jaunajos maršrutos. Salīdzinot ar Eiropas uzņēmumiem, uh, citur pasaulē investīcijas ir daudz lielākas. Eiropas uzņēmumiem ir uzvelts milzīgs sloks, tirgus normas ir visai sarežģītas, un līdzsabiedrības Eiropas Savienībā bieži vien cieš tāpēc zaudējumus. Peļņa arvien samazinās. Kā es teicu, vairākas līdzsabiedrības cieš zaudējumus. Mums vajadzētu šeit rīkoties sistēmiski, proti jāsakārto pati sistēma. Mums vajadzētu, protams, padomāt par to, kā mēs rīkosimies sarunās ar mūsu partneriem - ASV, Izrēlu, Āfriku, bet vajadzētu šeit izvēlēties skaidras prioritātes. Paldies, Beņēna kungs. Nav ieslēgts mikrofons. Labi, paldies. Tad es pēdējais runātājs būšu. Mēs runājām par to, ka mēs pārāk daudz koncentrējamies uz ASV un Kanādu. Jā, šīs valstis ir svarīgas, Brazīlija ir svarīga partnervalsts arī. Bet kā tad ir ar Krieviju, Ķīnu, Indiju, Austrāliju, Jaunzēlandi? te tikai četras rindiņas uh, atvēlētas šīm valstīm. Singapūra arī nav pieminēta ziņojumā. At kādi nolīgumi ir ar šīm valstīm? Vai uh, Arābu Emirāti? Kas tur notiek? Jo uh, palūkojoties uz mūsu reģionālo lidostu Mančesterā, Fosteres kundze to arī ļoti labi pārzina. Tad tur notiek kaut kas visai uh, zīmīgs. Mančesteras lidostā, palūkojoties, kādi ir starptautiskie lidojumi, tad, piemēram, Virgin lido uz Floridu. Bet kas tad vēl tur lido? Uh, Katāras uh, līdzsabiedrības Emirātu uh, lidojumi, Singapūra, kontinentu lidojumu, tad jūs redzat, uz kurieni tas viss uh, virzās. Mums ir tikai uh, viens Eiropas Savienības pakalpojumu sniedzējs Virgin Airlines. Neviens cits Eiropas pārvādātājs nepiedāvā šos lidojumus. Un varbūt tas tieši tāpēc, ka mēs pārāk aizrāvāmies ar uh, šo Eiropas koncepciju un ar Uh, tranzīta lidostu koncepciju. Tad mums jālido uz uh, Parīzi, uz Čāles de Gaulle lidostu. Jā, labi. Uh, es neko negribu teikt pret Čāles de Gaulle lidostu. Hitrau ir cita tāda pārsēšanas, pārkraušanas lidosta - Frankfurte. Tā pati situācija. Šī koncepcija mani satrauc. Bet um, cits punkts, ko gribēju pieminēt, ir uh, pakalpojumu uh, samazināšana uh, ar aliansēm. Tad mēs te runājām par aliansēm, bet kāda ir situācija īstenībā? Es nezinu, nu, kad jau mums vairs nebūs iespējas uh, pasūtīt uh, vietu Lufthansa lidmašīnām. Mums būs Star Alliance lidojums. Tas šī diena drīz pienāks. Tad varbūt mums tiešām ir atvērti jauni maršruti, bet tas nozīmē, ka mazāk un mazāk lidmašīna tiek izmantots. Pagātnē bija liela lidmašīna vismaz reiz dienā uz Čikāgu. Tā bija norma. Un kad es gribēju lidot ar 757, nu, tā nav tā ērtāka lidmašīna, tīpaši, kad jūs aizmugurē proletariāta vietā sežat, ja tā drīkst teikt. Nu, pie tā noved liberalizācija. Es atceros, un daži varbūt, ka Jākungs mums bija lielisks nolīgums ar ASV. Fantastisks nolīgums. Vienkārši lieliski. Toreiz mēs teicām, bet tas izskatās, ka uh, amerikāņi šodien saņem savu uh, ievarījumu un sola mums ievarījumu rītdien. Un tad mēs piepildījām Amerikas uh, Uh, ievārījuma burku, bet mūsu burka joprojām ir tukša. Un varbūt mēs vienkārši varējām tur ar pirkstu pašā, pašā dibenā kaut kādu nelielu pilienu e, izskrāpēt, bet e, uh, šīs apsolītais ievarījums nekad nav materializējies. Un kā Jāka kungs pazudis e, tālēs zilajās un nevar mums vairs paskaidrot, kāpēc tas tā notacis. Tad eh, dažni jums teica, jā, nu, tik tālu mēs esam nonākuši. Es varu to akceptēt, bet tad lūdzu nestāstiet mums, cik lielisks bija tas nolīgums. Tas bija nolīgums, tā bija vienošanās un viss. Interesanti, ka šajā ziņojumā būtībā ir atspūgļots tas, ko mēs tāpat jau sen esam nojautuši šajā komitejā par gaisa pakalpojumu nolīgumiem. Mums varbūt nebija šādas kategorizēšanas sistēmas, ja mēs tagad atzīmes izliktu nolīgumiem, kādi būtu rezultāti. Bet man šķiet, ka šeit rezultāti ir visai viduvēji. Un uh, labākas atzīmes nav izliktas nevienam. Varbūt ir tā seši, bet ne desmit. Tā kā um, tik tiešām rezultāti ir ļoti viduvēji. Tā var novērtēt. Baldvina kungs, jā, man šķiet, ka Pagātnē varbūt dažas problēmas bija atrisinātas, bet tagad, ņemot vērā jaunu situāciju, mums jāpārvērtē komisijas pieeja. Paldies, prieksēdētāja kungs! Jūsu prerogatīva ir izteikt jūsu viedokli, bet es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka mums ir iespēja diskutēt par šiem jautājumiem un ka mums ir bijusi iespēja diskutēt arī par Marinesku kungu sagatavoto ziņojumu. Šeit izskanējušie komentāri un jautājumi pierāda deputātu lielo interesi šajā jomā. Ziņojums, par kur diskutējam šorīt, ir ļoti interesants Vēlētos pateikties arī ekspertiem, prezentētājiem. Protams, mēs varam runāt par visām jomām. Deputāti uzdeva veselu virkni jautājumu par ETS, par kopīgajām Eiropas debatēm, bet esmu pārliecināts, ka jūs atslēgsiet man mikrofonu, ja es turpināšu runāt par ļoti daudzam plašām tēmām un nepieturēšos tikai un vienīgi pie ziņojuma. Uh, Mēs uzskatām, komisija, ka šis ziņojums ir samērā negatīvs savā vērtējumā par to, ko Eiropas Savienība, ne tikai komisija, ir sasniegusi. Un ziņojumā arī par nākotni runājot ir samērā negatīva nots. Protams, ka mums ir strateģiski jādomā, bet eh, padomas secinājumos, kuros eh, ir pamudināts padomāt strateģiski, un eh, Marinesko kungs arī to ir ietek, ierakstījis savā ziņojumā. Man eh, īpaši 72. lapusē pārsteidza teikums, ka uh, Zelta laikmets Eiropas Savienības gaisa satiksmes pārvadājuma ērā ir beidzies, un par šādu zelta laikmetu tiek uzskatīts 90. gadu periods. Tad ir viens mistisks teikums - Eiropas Savienības politika neveicina gaisa satiksmes attīstīšanos. Dīvaini. Mēs tad eh, mēģinājām izvērtēt, kāpēc šādi secinājumi, un eh, uzskatām, ka šeit ir pieļautas faktuāla rakstura kļūdas. Atkal citāts no ziņojuma. Gaisa satiksme ar valstīm, ar kurām ir no, parakstīta nolieguma, ir tāda pati kā ar tām, ar kurām nav. Un neviens no statistikas datiem neliecina par būtiskiem uzlabojumiem. Bet paņemsim par piemēru Maroku. Uh, Profesor Kungs, jūs pieminējāt Maroku un jūs teicāt, ka nekādas nozīmes nav šim nolīgumam. Pirms nolīguma slēgšanas eh, satiksme starp Eiropas Savienību un Tunisiju bija divreiz blīvāka nekā ar Maroku. Kopš Marokas līguma spēkā stāšanās Eiropas Savienības un eh, Marokas satiksme pārsniedz to satiksmes blīvumu, kāds ir ar Tunisiju. Tie ir 11. gada dati Eiropas eh, Savienības Tunisijas satiksme nepalielinās, kamēr satiksme ar Maroku ir būtiski pieaugusi. Komisija uzskata, ka labumi ir acīm redzami un uh, ieņēmums ekonomikā ir apmēram 3,5 miljārdi un par 40% ir pieauguši tirzniecības apjoms starp ES un Maroku. Tie ir konkrēti statistikas dati, un tāpēc mani pārsteidz ziņojumā ietvertais negatīvisms uz šādiem statistikas datiem. Nākamais par Pasaules tirzniecības organizācijas lomu, un es, kas esmu piedalījies šādās tirzniecības sarunās, uzskatu, ka ir jāpiemin tas, ka Pasaules tirdzniecības organizācijā vienmēr tiek uzsvērts to, cik eh, svarīgi ir tieši individualizēt pieeja starp dalību valstīm. Un eh, Kāna kungam vēlētos pateikt, ka tas ir arī patreizējo sarunu būtība. Un, eh, protams, ka šīs ka šo līgumu noslēgšana joprojām ir atraktīva. Uh, Tagad paskatīsimies mazliet meta plāksnēm. Komisija, protams, vēlas e, izsniegt jaunus mandātus, un iespējams, ka tas ir neliels solīts, lai izveidot jaunu zelta laikmetu gaisa satiksmē. Bet mēs vēlamies, lai Eiropas dimensija palielinātos. Protams, ka mēs piekrītam, ka viena veida nolīgums nebūs piemērojams visām situācijām. Protams, ka tam ir jābūt individualizētam, un ik viens nolīgums atšķirs no citiem. Un tagad nonākam pie ESASV nolīguma. Kā jūs teicāt, tas ir tāds milzīgs valis. Vislabākais, kā mēs to varētu raksturot, protams, ka mēs vēlamies sasniegt vairāk, bet šis nolīgums ir dzīves, tas nav noslēgts. Mēs runājam par privātuma idejām, arī par dažādām kontrolēm, par to, kā to savādāk atrunāt, un ir iespējams to vēl mm, diskutēt ar Amerikas Savienotajām valstīm. Vēl bez tam, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība ir eh, noslēgus arī šādu līgumu ar Kanādu, domāju, ka šobrīd ir vēl pāragri novērtēt ES-ASV eh, e nolīgumu darbību. Kā jau Mēsners kundze pieminēja, sarunas notiek arī Pasaules tirzniecības organizācijā, un e, varbūt, ka priekšsēdētāja kungs šajā punktā mums nevajadzētu tik negatīvi izturēties pret šo nolīgumu. Kāna kungs jau pieminēja tā pozitīvo ietekmi uz konkurētspēju. Un burtiski pagājušajā nedēļā Monreālā tika uh, diskutēts par šo nolīgums ar Kanādu un Eiropu, bet dialogs turpinās un mēs vēlamies noslēgt šāds līgums arī ar līča valstīm. Prieksēdētāji kungs, jūs prasījāt, kādas ir attiecības un šo nolīgumu būtība ar citām valstīm. Padomu savos secinājumos ir eh, runājusi gan par Turciju, Indiju, līča valstīm, un mēs esam uzsākuši tās arī ar komisiju. Tātad padomu ir griezusies pie komisijas, lai sagatavotu sarunu, varbūt ne gluži mandātu, bet vismaz pamatojumu, kā tālāk turpināt idejas. Es varētu runāt bezgalīgi, un tomēr vēlētos pieminēt vēl divus procedūāls dabas punktus. Komisijas ģenerāldirektorāts ir agrīnās stadijās iesaistījies šo ziņojumu sagatavošanā, un mēs vēlētos e, uz, uzdot jautājumus arī sarunu vedējam. Es vēlētos arī pateikt, ka šajā ziņojumā, tagad citēju, komisija neļauj parlamentam iepazīties ar protokolu, kas ir šo sarunu rezultātā sagatavots, un ka mēs šīs e, kopīgās komisijas sēžu protokols vēlētos redzēt. Bet, eh, protams, ja parlaments pieprasīs šādu pieeja dokumentiem, tad mums vajadzētu jautāt un griezties ar lūgumu dokumentu publiskošanai. Šādu lūgumu izteikt gan dalību valstīm, gan arī trešajai iesaistītajai pusē, jo mēs neesam vienīgie šā dokumentu turētājs, priekšsēdētājs. Paldies Baldvin kungam! Un, eh, protams, komisijai bija jādod iespēja izteikties jo ziņojums. Jā, varbūt tiešām ir negatīvs savos izteikumos, un jums ir pilnas tiesības izteikties un sevi aizstāvēt. Līdz ar to mēs šeit runājam par šo uh, līguma agrīno stadiju. Iespējams, ka tas vēl izaugs un mainīsies, kā jūs teicāt, bet Kā jau izskanēja, ir jautājumi, ko ir uzdevuši deputāti, ir jautājumi par ziņojumu, un varbūt došu es pirms Steiner kungam vārdu, un tad jūs varat runāt par jūsu jomu, un pēc tam došu vārdu arī pārējiem runātājiem. Prieksēdētāji kungs, paldies! Es tikai vēlētos pieminēt vienu, divus komentārus, kuri tika uzdoti saistībā ar ESASV nolīgumu investīcija jautājums. Domāju, ka mums eh, vajadzētu runāt par regulat, par likumdošanas ietvaru un vēlētos atsaukties uz saviem ievadvārdiem, kuros jau izskanēja tas, ka mēs eh, šādu pieeju īstenojot varam ļoti konkrēti visu izvērtēt. Es uzskatu, ka vajadzētu būt labākam sociālam nolīgumam, piemēram, kā pasargāt pilotus, kur lido pāri okeānam. Un eh, piloti ļoti labi māk iestāties par savām tiesībām un uzskatu, ka ir samērā liela situācijas līdzība starp to, kāda ir darba situācija pilotiem AS un ASV. Nezinu, kā šo problēmu atrisināt, un tomēr uzskatu, ka ja piloti sāks radoši raudzīties uz saviem, e, uz šiem nolīgumiem un kas tajos ir atrunāts pilotu darbā, jo parasti, jo runājot vispārīgos terminos, protams, ka strādājošajiem ir jātiek iepazīstinātiem ar to, kāda ir situācija šajos nolīgumos. Un šeit mēs nonākam pie jautājuma, kur uzdevi vairāki deputāti. Tas ir jautājums par eh, saistību starp gaisa satiksmi un eh, citām jomām. Jaunie tirzniecības nolīgumi ir eh, labi savā būtībā, bet varbūt ideja par investīciju liberalizāciju tikt iekļaut arī transporta sarunās un transporta pīlāros, jo runājot par tirzniecības liberalizāciju un tā saistību ar citām neaviācijas jomām, tad Ja mēs varētu ietekmēt likumdevējus Amerikas Savienotajās valstīs, lai atceltu šīs barjeras, tas iespējams varētu mums palīdzēt. Tas var parādīties arī citās attiecībās. Deputāti uzdeva jautājumu par problēmām, kuras ir ar valstīm, piemēram, Foks kungs pieminēja to, cik svarīgi ir būtu problemātiskās situācijās piešķirt Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Kā jau teicu, tas varbūt neatiecās uz pašu nolīgumu, bet ja rodās problēmas, vajadzētu runāt kā Eiropas Savienībai. Un es eh, varētu iedomāties arī citas valsts, kuras šeit netika pieminētas, kurās mums eh, runājot par gaisa satiksmes jomu Eiropas Savienībai nebūs liela teikšana. Un eh, Eiropas Savienībai varbūt tiešām vajadzētu vairāk izteikt savu viedokli, lai ietekmētu šo līgumu virzīšanos uz priekšu tādā vai citādā virzienā. Tas arī būtu tas, ko es vēlētos pateikt. Priekšsēdētājs Propstkungs. Jā, paldies. Tik uzdot jautājums par brīvās tirsniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un ASV. Kā jau es mēģināju pateikt, manuprāt, šis divpusējais ietvars eh, neļauj pārliecināt kādu valstu, kas negrib piekāpties to darīt. Un eh, tā tad ir nolīgumi ar virkni valsti, daudz nav, bet kas tad notiek ar Ķīnu, Krieviju, Indiju, Japānu, eh, Kri Koreju? Nu, tādas lietas netiek apspriestas. Uh, Padome saka komisijai vediet sarunas, bet viņi negrib vēst sarunas. Un ar ASV tas varētu būt labs fórums, kur pateikt, mēs gribam runāt arī par aviāciju. Un šajā ietvarā, tātad mēs to varam pateikt, ja viņi pateiks nē, tad mēs varam kaut ko citu noņemt no galda, par ko viņi grib runāt. Tā tad tā tad saspēle. Un tiešām uh, ir arī noteikumi PTO, Bet ja mēs vēlamies sasniegt 2002. Eh, gadā noteiktos mērķus, tad eh, tas ir vienīgais veids. Nu, vai arī tad divpusēji nolīgumu ar konkrētām valstīm, bet problēma ir tāda, ka ar konkrētām valstīm šajos nolīgumos trūkst instrumentu. Uh, un uh, PTO nolīgums, tad ir, tur ir arbitrāža sistēma. Ja kāds kaut ko nedara, tad var pret to sūdzēties. Un ir arī tā, ka šāda veida fórumā uh, ejot, tam var būt sekas uz Eiropas uh, nozarēm. Mēs varam arī neizturēt uh, konkurencē. Tad varbūt jānosaka sev citi mērķi. Varbūt tie būtu protekcionismu mērķi, nevis liberalizācijas mērķi, un tie ir jautājumi, kas ir jāapspriež ar nozari. Uh, Viņu parasti saka, jā, mēs vēlamies visu, bet vai viņi tiešām to var izdarīt? Tā, tā ir tā problēma. Un uh, par uh, regulējumu konverģenci. Manuprāt, uh, divpusējos nolīgumos tātad bija kļūda šeit sasaistīt jautājums ar likumdošanas konverģenci. Ir dažādas īpatnības, kas skar ne tikai transportu. Mums ir ASV un Kanādas nolīgums, eh, Brazīlija, Krievija, ir arī daudz nolīguma ar Ķīnu par uh, gaisa satiksmes drošību. Tātad ir valstis, kas, uh, um, kuriem pašiem ir aeronautikas rūpniecība, un viņi vēlas savus preces pārdot uh, citām valstīm. Uh, un tās nevēras radīt sev grūtības lidmašīnu certifikācijā. Tātad, eh, ja ir šie nolīgumi, tad ir vieglāk certificēt lidu, lidmašīnas citās valstīs, un to var darīt arī citās jomās. Nav viss jāsasaist ar, ar transportu. Un tas, ka eh, likumdošanas konvenģents tika sasaistīta ar eh, transporta tiesībām, tas traucē abas jomas. Kāds teica, jā, bet tajos noslēgtajos nolīgumos joprojām ir valstis, kas ir ieguvušas, jo bija tādas, kam bija maz tiesību iepriekš. Tā ir, tā ir taisnība. E, ir potenciāls tiesības, ko šie nolīgumi ir atvēruši, bet vai tās tiek izmantotas, jā? Ja? E, šīs e, valstis nebija noslēgušas nolīgums ar ASV, tad varbūt tāpēc, ka viņiem tas nebija nepieciešams. Uh, Viņiem nebija šādu uh, kontaktu. Jā, protams, ir potenciālas priekšrocības, bet vai šīs tiesības tiešām tiek izmantotas? Un tie skaitļi, ko es atradu, uh, rāda, ka nē, ka netiek izmantotas. Un būtībā Baldvina kungs teica, jā, pagaidiet, ir uh, Maroka gadījums, kur tas uh, labi darbojas, bet es jau par to runāju. 2001. gadā Maroka pilnībā mainīja savu uh, politiku, jo līdz tam viņi aizsargāja savu tirgu, bet tad viņi saprata, ka um, izdevīgāk būtu atvērt savu tirgu, lai iegūtu iegūmus no turisma. Un tagad viņiem uh, ir tā, ka jebkurš var lidot uz Maroku. Uh, Un tas arī ir, ir tas iemesls, kāpēc e, tas atvērās. Ja Maroka būtu turpinājusi savu līdzinējo komiteju, tad nebūtu nekāda um, divpusēja nolīguma ar ES. Um, tas bija tāpēc, ka viņi mainīja politiku. Un, jā, protams, par Ķīnu būtu labi, ja būtu nolīgums ar viņiem, ar Krieviju arī. Bet e, kad tas būs? Un tagad tiek mēģināts teikt Krievijai, uh, Uh, pra, uh, ka nedrīkst prasīt uh, naudu par pārlidojumiem par Sibīriju. Viņiem arī ir sava flote, bet šajā gadījumā tad varētu teikt, jā, te jūs nevarat būt PTO. Bet tagad viņi ir PTO, ir nolīgums, kas ir parakstīts pirms kādu laiku, bet uh, tiek joprojām gaidīts, ka tas tiks īstenots. Uh, Tātad, ja kaut kas tāds tiek darīts PTO ietvaros, varbūt varētu prasīt kādu PTO um, struktūru šo jautājumu skatīt. Tātad par šiem um, protokoliem, kam nav pieeja šīs kopējās komitejas protokoliem, es to prasīju, un pēc trim mēnešiem man pateica, ja jūs uh, vēlaties, tad mēs uh, norganizēsim uh, um, tikšanos, kur uh, jūs varēsiet ieskatīties šajos protokolos, bet man negribēja neko dot. Un tagad viņš saka, ka ja jūs gribējāt, jūs uh, uh varat uh, to saņemt. Tātad tas man uh, prasīja vairāk kā trīs mēnešus, lai panāktu iespēju ierasties kādā birojā un palasīt šos protokolus. Nu, es to nesaucu par brīvu dokumentu pieejamību. Uh, ir svarīgi E, konstatēt, vai noslēgtie nolīgumi ir panākuši pozitīvus rezultātus. Es redzu, ka nekas daudz nav mainījies. Un e, jauktās komitejas e, protokols, ko es redzēju, ne, neliecina, ka tiek pievērsta liela uzmanība likumdošanas konverģencei. Tātad, ja es būtu izlasījis šos protokols un tos saņēmis, varbūt, ka es zinātu vairāk. Paldies, Kārnkungs! Thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tik uzdot vairāk jautājumu, kurus es uzskatu uzdot tik tieši man, un tāpēc iziešu tiem cauri katram, un ja es kādu aizmirsīšu, tad piedodiet. Pirmais par, tas bija Kūna kunga jautājums par PTO un brīvās tirzniecības nolīgumiem. Boldon kungs jau it kā daļai uz to atbildēja no komisijas, un tomēr kāda diez būtu PTO nostāja, ja tās mandātā tiktu iekļaut arī gaisa satiksme, jo šobrīd eh, no brīvās tirzniecības nolīgumiem gaisa satiksme ir pilnībā nošķirta, un eh, es eh, nezinu, ko komisija veidojot brīvās tirzniecības nolīgums ar ASV, kā šis jautājums tiks atregulēts. Kā jau šeit izskanēja, ir izveidota kopīga komisija starp ES e un ASV. Uh, Runājot par PTO kompetenci, tiešām iespējams, ka pēc desmit gadiem Pasaules tirsniecības organizācijai būs kompetence arī slēgt līgums gaisa satiksmes nozarē, bet šobrīd mums ir jāpieturās pie šiem divpusējiem nolīgumiem, un tā ir aģentūra, kur nodarbojās ar šiem nolīgumiem. Iespējams, ka šeit ir vairāk runa par tehniskiem tehniskām specifikācijām, bet runājot par gaisa piesārņojumu un citiem jautājumiem, varbūt tur arī būs citas atbildīgās iestādes. Adrawi over het te snel trekken van uh, conclusies. Ja, ik denk dat dat wel waar is. Uh, domāju, ka arī šeit vajadzētu vairāk pieskarties uh, specifikācijām, bet uh, nedomāju, ka, tas, ka šis ziņojums ir vairāk negatīvs vai pozitīvs. Uh, Mums jau nav jābūt nec pozitīviem, nec negatīviem, mums ir reāli jāskatās uz lietu kārtību. Es e, varbūt vairāk vēlētos uzsvērt pozitīvos aspektus tieši divpusējos līgumos ar trešajām valstīm. Un e, ikvienā gadījumā mēs varam piemērot tirgus analīzes formulas un runājot par dažādiem gaisa satiksmes uh, regulējumiem, tad katra trešā valsts, ar kuru mēs esam atrunājušos nolīgumus, patiesībā ir nākus par labu Eiropas gaisa pārvadātājiem. Jūs it kā sakiet, ka nē, un tomēr es uzskatu, ka jā. Pie tam eh, raugoties uz dažādām aliansēm, var būt tā, ka viens uz situāciju skatās pozitīvi un otrs nē. Piemēram, šajās aliansēs. Alianse noslēgt šādu līgumu, tas vienmēr ir komerciāls darī, dalījums. Darījums pie tām eh, abas, eh, arī ESASV nolīgums abās pusēs okeānam, šis nolīgums ir ticis pamatīgi izvērtīts un eh, nedomāju, ka šiem nolīgumiem vajadzētu tikt bezgalīgi politizētiem. Neuzskatu tie ir komerciāli līgumi, tie patiesībā ir eh, līgumi, kādus cilvēki ir slēguši jau daudzus simtus gadu, tikai varbūt netik tehniskā formā. Mēs runājam par tirzniecības līgumiem, un eh, tie atšķirās no gaisa satiksmes nolīgumiem. Jā, mēs esam um, vienojušies par dažādām tēmām, bet eh, runājot par šiem, ga, eh, par šiem nolīgumiem, tad, piemēram, tādi, kas ir parakstīti ar ne Eiropas valstīm, varbūt mums tos vajadzētu izvērtēt no savādāk viedokļa, proti par kādām satiksmes tiesībām mēs vēlētos diskutēt. Piemēram, šeit eh, parādījās tas, vai šādos nolīgumos vajadzētu atrunāt arī strādājošo situāciju. Otrs jautājums ir tas, vai vajadzētu iekļaut arī vides jautājums. Un daudzos nolīgumos šobrīd jau tiek runāts par gaisa satiksmes drošības aspektiem, pasažieru drošību. Un, kā jau es teicu, nevienmēr šajā līgumā kas būs noslēgts starp divām pusēm, ka tajā būs eh, atrunāti citi jautājumi, kas citiem savukārt nav svarīgi. Fosters kundze uzdeva jautājumu par veselu virkni citu valstu, par mēs varam runāt par Armēniju, par Moldovu. Ir tāda nolīguma, kas varbūt nav tik veiksmīga Eiropas Savienībai un uh, pirms mēs kaut ko slēdzam, mums ir pamatīgi jāizvērtē nolīguma teksts. Un visbeidzot, atbildot prieksēdētāju kunga teiktajam, man eh, tiešām ir. Eh, man tiešām ir žēl, ka jūs pieminējāt to, kas notiek Manchesteras lidostā, bet es neko daudz tur nevaru palīdzēt. Un eh, visticamākais, ka vajadzētu par šo jautājumu runāt uh, ar tiem, kuri aviokompānijās pieņem komerciālas dabas lēmumus. Paldies! Thank you, Mrs. Paldies, Fosteras kundze, lūdzu. Es ceru, ka jūs atvainosiet, ka es vēl kaut ko gribu eh, pieminēt. Tas ir vērsts tagad propstakungam un kolēģiem. Mēs tagad runājam par to, eh, kā virzās uz priekšu šie nolīgumi. Mēs dzirdām tikai par negatīviem momentiem, par milzīgām problēmām. Uzdodam sev jautājumu, kādas ir mūsu attiecības ar Ķīnu, Krieviju un tā tālāk. Jūs eh, teicāt, ka, protams, jā, uh, uh, Amerikā viss ir saistīts ar pilotiem. Nē, nav taču. Ja mēs pieņemsim, kas tik tiešām viss ir saistīts tikai ar pilotiem, tad tā ir tāda tā domāšana, kas ir izdevīga ASV. Nē, runa ir par kongresa nostāju, par ASV politiku. Šķiet, ka šeit tiešām ir uh, uh, tāds spēlītas uh, virves pārvilkšanas starp jums un uh, tiem, kas sēž galda otrajā pusē. Tas man neinteresē. Es īpaši uh, neticu tam, ko jūs darāt, un es ierosinu. Uh, lai jūs rīkotos stingrāk. Nav svarīgi, kā jūs saskaņosiet savu darbību ar komisijas ģenerāldirektorātu, bet jāatrisina visas šīs problēmas. Jums tagad bija divas stundas mums paziņot par savu darbu, un kad jūs nākamo reizi pie mums ieradīsieties, es ceru dzirdēt ziņojumu par kaut kādām konstruktīvām lietām, par to, kā jūs virzāt uz priekšu šos sarežģītos nolīgumus. Tie ir sarežģīti, bet uh, mēs vēlamies, lai jūs darītu vairāk, lai sasniegtu savus mērķus. Uh, nu, tas, es domāju, ka tas bija tas uh, reglamenta jautājums, bet nu labi. Nezinu, vai kāds vēlas tagad atbildēt Fosteras kundzei vai nē. Laikam nē. Uh, Vanensteina kungs. Uh, E, e, runāja par kongresu, un mana pieredze ar kongresu ir tāda, ka viņi e, īpaši neņem vērā to, ko saka arotbiedrības. Nu, var tagad strīdēties, vai tā ir kongresa vaina vai kāda cita vaina. Labi, nedarīsim to. Kolēģi, liels paldies mūsu ciemiņiem, paldies par uzstāšanos šodien. Paldies par to, ka paziņojāt mums par situācijas attīstību. Un tagad pārtrauksim darbu un atsāksim darbu pulksten trijos ar turisma jautājumiem. Tad atsāksim pulksten trijos.